Okay. Dāmas un kungi, vai mēs varētu sākt sanāksmi? Turpināšu vācu valodā. Ja. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des cienītās kolēģis, godātie kolēģi no Eiropas parlamenta, no dalību valstu parlamentiem, pārējie semināru dalībnieki. Man ir patiešām liels gandarījums. Uh, jūs sveikt mūsu interparlamentārās sanāksmes trešajā cēlienā. Šo tagad mēs runāsim par eh, Eiropas Savienības pilsoņu dzīves uzlabošanu un atvieglošanu. Un man patiešām ir liels gods eh, teikt ievad vārdus eh, šādās nopietnās diskusijās, kad mēs runājam par vecāku un bērnu tiesību aizsardzībām. Uh, Aizvien lielāks skaits Eiropas Savienības pilsoņu izvēlas dzīvot, studēt, uzsākt uzņēmēju darbību, strādāt kādā citā Eiropas Savienības dalību valstī. Un bieži vien viņi arī izšķir šajā citā valstī dibināt ģimeni. Un ņemot vērā to, ka pieauga starptautisku laulību skaits, pieauga arī starptautisku šķiršanos skaits. Uh, Ja divu dažādu valstu pilsoņi apprecas un pēc tam šķīras, bieži vien ir tā, ka abi laulību partneri pēc tam dzīvo katrs savā valstī, un tas līdzi nes daudz jurisdikcijas grūtību, ir grūti īstenot apmeklēšanas tiesības, un bieži vien kāds no vecākiem cieš. Bieži vien pat šādas šķiršanās rezultējas ar bērnu nolaupīšanu. Bērnu nolaupīšanas ir problēma, kas pieaug apmēram piemēros un spēkā, un tādēļ mums vajadzētu to steidzami risināt. Mēs jau vairākas reizes esam apspriedušies par bērnu nolaupīšanu Eiropas Savienībā, esam spēruši pirmos soļus, lai to risinātu, esam izstrādājuši politiskas stratēģijas, ir pieņemta Eiropas Savienības pamatiesību harta, tā ir juridiski saistošs raksturs, un tajā ir iekļautas arī bērnu tiesības. 24. pantā ir noteikts, ka bērnam ir tiesības eh, tiešā veidā kontaktēt kontaktēties ar abiem saviem vecākiem, ja tas neapdraud viņa labklājību un labsajūtu. Pateicoties šādam instrumentam, mēs varam uh, nolēmt, kādas ir eh, dalībvalstu kompetences šajā jomā. Regulā ir atrunāts, ka bērns drīkst uzturēt kontaktus ar abiem vecākiem un tiek garantēts uh, Eh, ka apmeklēšanas tiesības tiek atzītas abās dalību valstīs, tātad tajās dalību valstīs, kur dzīvo katrs no vecākiem. Tāpat bērniem ir tiesības paust savu viedokli, ja nepieciešams pat tiesas procesa laikā. Un tāpat regula aizsargā bērnus no nolaupīšanām, kad kāds no vecākiem mēģina bērnu nolaupīt. 1980. Eh, gada regulā ir atrunāti startautiskie bērnu nolaupīšanas aspekti. Bērnu tiesību tiesību aizsardzība ir viens no galvenajām Eiropas parlamenta sav, sirdslietām. Mēs esam izveidojuši arī mediātora posteni, kas ir atbildīgs par šādām bērnu nolaupīšanām, un eh, šajā jautājumā esam iecelši arī īpašo pārstāvu, tā ir eh, Roberta Anģelīli. Eh, viņa cenšas eh, parūpēties par to, lai bērna intereses tiktu izvirzītas priekšplānā un lai abi vecāki varētu nonākt pie kāda kompromisa. Vēlāk tika izdota rezolūcija, kas arī vēlas. Uh, ar kuras palīdzību mēs vēlamies cīnīties pret bērnu nolaupīšanu starptautiskajā arēnā. Mēs runājam par bērnu tiesībām un vēl tikai nesen lūguma rakstu komiteja, pateicoties vairākām vēstulēm, ir arī veikusi pētījumu par vecāku atbildību, rūpēm par bērnu un tiesībām apmeklēt bērnu, ja laulība ir tikusi šķirta. Uh, Parlamentārieši saņem neskaitāmas vēstules par bērnu nolaupīšanu, mēs saņemam sūdzības no neapmierinātiem vecākiem, kuri nav tapuši uzklausīt dalību valstu tiesās. Lūguma rakstu komiteja norāda arī uz dažādām problēmām, kas rodas īstenojot regulu, un šodien mēs arī iepazīsimies ar vairāk pētījumu rezultātiem. Mēs esam patiešām jau daudz sasnieguši šajā lauciņā, bet tas nenozīmē, ka mēs tagad varētu sēdēt ar rokas klēpī salikuši. Nē, mums ir jāizpilda baltie plankumi, kas joprojām pastāv likumdošanā un jurisdikcijā, un jāparūpējas par uh, eh, eh, labāku atbalstu sniegšanu ģimenēm. Es vēlējos arī norādīt, ka ir eh, aizvien lielāks cilvēku skaits, kam ir problēmas reproduktīvās veselības jomā, līdz ar to viņi izšķiras par startautisku adopciju un arī arī tas ir jautājums, kas ir ļoti sarežģīts. Bieži vien viņiem ir jāpārvar ārkārtīgi augstas barjeras, ja viņi vēlas uh, adoptēt bērnu no citas dalību valsts. Citreiz viņi pat šo bērnu vispār tad nevar pierakstīt skolā tajā valstī, kur viņi dzīvo. Mums ir jāsaprot, ka bērns, kas ir adoptēts vienā valstī, netiek automātiski atzīts citā valstī. Tieši tādēļ mums vajadzētu parūpēties par uh, labākas tiesiskās noteiktības radīšanu visām ieinteresētajām pusēm. Libe komiteja tādēļ ir uh, pasūtījusi pēt, veikti pētījumu par eh, šādām startautiskām adopcijām, un šodien mēs varēsim iepazīties ar pētījumu rezultātiem. Tālāk runājot par surugātmātēm. Ņemot vērā to, ka medicīna eh, attīstās ļoti straujā tempā, ir iespējams ārstēt arī neauglību, un eh, ja cilvēki cieši no neauglības, tad viņam, viņi var griezties pēc palīdzības pie surugātmātes, un ir, protams, jāparūpē jāparūpējas eh, šādās situācijās par visu juridisko finešu ievērošanu. Mums kā deputātiem vajadzētu padomāt par šiem jaunajiem izaicinājumiem, vajadzētu izdo, izdomāt pietiekam labus mehānismus un instrumentus, lai piedāvātu vislabāko juridisko un citu veidu aizsardzību mūsu pilsoņiem. Eh, Sonja Beka sēž eh, man blakus, viņa pārstāv Beļģijas valdību un viņa beigās piedāvās pētījumu rezultātus. Beigās vēlējos sirsnīgi pieteikties, pat pateikties Anģelīlī kundzei, kas ir eh, bērnu nolaupīšanas eh, gadījuma mediātora. Viņa arī teiks dažus ievadvārdus šajās debatēs. Un vēl sirsnīgi vēlējos sveikt mūsu vidū visus runātājus. Viņi tūlīt varēs uzstāties. Katram no viņiem tiks sniegtas desmit minūtes, eh, lai mēs pēc tam varētu pietiekam daudz laika atvēlēt diskusijām. Un es tad arī uzmanīgi sekošu, vai visi ievēro šo runāšanai atvēlto laiku. Un tagad pirmais jautājums situācija, izmantojot Brisele 2 bis regulu, it sevišķi, eh, kas attiecas uz eh, bērniem, kas dzimuši starptautiskās laulībās. Eh, Žans Polo Romano no salīdzinošo tiesību institūta Lozanā stāstīs par konkrētiem gadījumiem, un viņš ir sagatavojis pētījumu Eiropas parlamenta pasūtījumā. Eh, Romāno kungs, lūdzu, došu jums vārdu. Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Salīdzinošo tiesību institūts atrodas Lozanā un mums tika dots pasūtījums izpētīt vecāku atbildību un tikšanās iespējas ar bērniem, ja ir notikuši starptautiski šķiršanās. Jūs varat iepazīties ar šo pētījumu arī Eiropas parlamenta tīmekļa vietnē, un, protams, es pašā sākumā vēlējos pateikties jums par semināru organizēšanu. Un mēs patiešām esam ļoti rūpīgi vērtējuši situāciju dalību valstīs. Eh, tā ir tāda kā inventarizācija, faktu apkopošana, un es eh, vēlējos jums arī pastāstīt eh, kaut ko par mūsu nākamajiem paredzētajiem soļiem. Un tagad pastāstīšu par uh, mūsu pētījumu rezultātiem. Brisele 2 regula nozīmē soli uz priekšu, lai varētu vienkāršot likumdošanu, lai tā būtu draudzīgāk mūsu pilsoņiem un vienkāršāk izmantojam. Ja mēs runājam par jurisdikciju, ir jāņem vērā bērna dzīves vieta, un atceramies 2009. gada lietu, kad EKT pieņēma spriedumu, ka ir jāparūpējas pirmām kārtām par bērna labklājību un ir jāpieņem pareizais lēmums runājot par bērnu dzīves vietu un ir jāsaprot arī kādas ir jurisdikcijas iespējamās pārnešanas iespējams un Francijā, kā arī Vācijā ir bijušas neskaitāms prasības Bet eh, nevienmēr vecākiem ir iespēja bērnu apmeklēt, ja viņš ir uh, eh, izlēms palikt pie kāda no vecākiem, tad otram vecākam nav no iespējas vienmēr ar viņu tikties. Jāsaprot, ka dalība valstīs likumdošana atšķiras. 2008. gadā Katovicā arī uh, bija tiesas spriedums. un tika īstenota uh, vienkāršotā procedūra saskaņā ar 33. Uh, regulu un uh, tika piedāvāt dažādi priekšlikumi, kā varētu veiksmīgāk cīnīties pret bērnu nolaupīšanu un kā veiksmīgāk risināt konfliktus. Un uh, Ja bērns ir ticis nolaupīts, tad ir jābūt prasībai viņu atgriezt atpakaļ mītnes zemē. Protams, jāsaprot, eh, ka ir jāpastāv juridiskajai noteiktībai, un, ja mēs runājam par vēršanos, piemēram, apelācijas tiesā, tad uh, dalību valstu jurisdikcijai ir jābūt vairāk vai mazāk saskaņotai, ir jāparūpējas eh, par labāku likumdošanas īstenošanu un ja mēs runājam par uh, eh, dalībvalstu un Eiropas kopienu tiesas jurisdikciju, kopš spēkā ir stājusies Brisele 2 regula, tā ir tikusi izmantota, lai varētu pārvarēt dažādas grūtības dalību valstīs. Eiropas kopienu tiesa varēja Uh, izskaust uh, daudzas problēmas, kas pastāvēja līdz šim, kamēr nebija pieņemta direktīva, bet joprojām, ja mēs runājam par vecāku tiesībām, pastāv uh, daudz deficītu, trūkumu, un mēs esam izteikuši dažas ieteikumus, varbūt kā pret tiem veiksmīgāk cīnīties. Ja mēs runājam par aizbildnību, 23. pāns regulā, tur ir iespējas, uh, piemēram, uh, atteikt eh, bērnu apmeklēšanu un ir arī neatzīšanas princips, eh, ir eh, Šlēsvigas Holštainas lēmums, kas tika pieņemts tiesā, tālāk situācija Milānā un bērns šajās eh, tiesas sēdēs netika uzklausīts un vajadzēja parūpēties par izvairīšanos no konflikta. Bet ja tiesas spriedums netiek atzīts citā valstī, tad ir jāpieņem jauns spriedums, kas varētu atšķirties no iepriekšējā sprieduma. Protams, tas neļauj uh, labāk atrisināt konfliktu un uh, Eiropas kopienu tiesas uh, lēmumi, protams, nevienmēr saskan ar dalību valstu tiesas spriedumiem. Ja mēs runājam par Eiropas brīvības, tiesiskuma un drošības telpu, uh, situācija ir sarežģījusies vēl vairāk. Uh, bija, piemēram, uh, divi vecāki, viens no viņiem bija Vācijas pilsonis, viens no viņiem bija Francijas pilsonis, un viens, uh, tātad viņi uzstājās Francijas tiesā, un, protams, katrs mēģināja aizstāvēt savas pozīcijas, bet kā tas ietekmē bērnu situāciju? Viņam, protams, ir jāiet skolā konkrētā valstī, viņam ir jābauda dažādas privilēģijas, arī veselības aprūpe, bet ja viņam tas nav pieejams, ja viņš netiek uzklausīts tiesā, tad uh, nopietni tiek pārkāptas viņa pamatiesības. Uh, Un, protams, tiesa ir jāpieņem viens vienīgs spriedums, nevis vairāk spriedumu, kas eh, ir pretrunā cits ar citu. Īstenībā, regula, pateicoties regulē, mēs mēģinām regulēt pārāk daudz un tā pašā laikā ne, nevaram noregulēt pilnīgi visu. Kā komisāra e, Viviana Redinga šorīt teica, ja atzīšanas mehānisms attieksies uz visiem tiesas spriedumiem, kas attiec uz vecāku atbildību un aizbildnību, uh, tad spēkā būs tādi spriedumi, kas attieksies uz vecāku iespējām apmeklēt bērnu pēc laulības šķiršanas. Mums, protams, ir jāapzinās, ka arī aizbildnības jurisdikcija dalība valstīs nav pilnīgi identiska un tajā pašā laikā ir jāievēro brī, personu brīvas pārvietošanās iespējas. Uh, Un Brisele divi direktīvā šāds iespējas ir paredzētas. Mēs, protams, nevaram izvairīties no konfliktiem. Piemēram, Eiropas kopienu tiesā tiek izskatīts konkrēts gadījums Un Francijā saskaņā ar civilu kodeksas 618. pāntu ir paredzēts sadarbības iespējas starp dažādu valstu tiesnešiem. Dāmas un kungi, kāda ir galvenā problēmas būtība? Bieži vien eh, katrs no vecākiem dzīvo citā valstī, bet eh, bērns vēlas, vēlas uzturēt eh, kontakts ar abiem vecākiem. Uh, bet eh, konfliktu risināšanas kompetence tad atrastos tikai vienas valsts pārziņā. Protams, eh, ziņojumā mēs nevarējam izpētīt pilnīgi visas eh, detaļas un kas notiktu, ja viens no vecākiem būtu no Itālijas, otrs būtu no Vācijas. Šeit minējuši slaveno Kolombo lietu, Eh, vecāks, eh, tātad vācu izcelsmes eh, vecāks, protams, atsaucās uz Vācijas jurisdikciju, bet atkal Itālijas tiesa ļāva izteikties abiem vecākiem. Nebija tā, ka kāds no vecākiem nedrīkstētu izteikties, tāpēc, ka viņš bija cits valsts pilsonis, tāpat bija uzklausīts arī bērns. Un vācu tiesnesis, eh, tiesnesim bija jāņem vērā tas, ko teica apvecā gan eh, Vācijas pilsonis, gan Itālijas pilsonis. Protams, ir arī jāparūpējas par pietiekami labu pierādījumu kopumu, un tie ir jāņem vērā vienalga, nestoties uz apstākļu, kuras valsts tiesā šī lieta tiek izskatīta. Un ir jāveido šāds labāks tiesiskais dialogs, tas ir minēts 15. pantā. Ir atsauce uz to, ka ir nepieciešama arī viedokļa apmaiņa starp divu valstu tiesnešiem. Tālāk pielietojumā tiesvedība pēdējos gados, uh, kad ir bijušas startautiskas šķiršanas, uh, mēs esam pieredzējuši, ka atšķirības dalību valstu likumdošanā ir visai ievērojamas, un tas, protams, sagādā grūtības. Ja mēs runājam par cilvēkiem, kas vispār nav bijuši precēti, uh, tad situācija kļūst vēl sarežģītāka, šķirot partneru attiecības. Jo, piemēram, ja aprec Vācijas pilsonis ar kāds cits valsts pilsoni, tad māte patur uh, pilnīgi simtprocentīgi aizbildnību par bērnu. Un uh, 86. gada Hāgas konvencija paredz, ka ir jāievēro tiesas spriedums tajā valstī, kur ir notikusi šī uh, tiesvedība un. Uh, ja ir ievērots juridiskais satvars un ir ievērots bērna tiesības, piemēram, ja ir precējies Francijas pilsonis ar Vācijas pilsoni, tad Eh, ir jābūt arī kontaktiem starp eh, abu valstu tiesnešiem, ir jābūt labākai sadarbspējai, un eh, tas ir viens no galvenajiem domgraudiem, kas izkristalizējās veicot šo pētījumu. Paldies, turpina priekšsēdētāji, paldies, ka jūs mums prezentējāt Eh, šī pētījuma rezultātus. Nu, es sapratu, ka jūs eh, savu uzstāšanos beidzāt uz tāds iepriecinošs nots, nestoties uz to, ka varbūt EKT vajadzēja aktīvāk darboties šajā kontekstā. Es domāju, mums joprojām vajadzētu arī eh, spēcīgāk uzsvērt to, ka ir jāpiešķir vairāk aizbildnības tiesību tieši mātēm. Pirms pievērsties nākamajam darba kārtības punktam, es vēlējos sveikt mūsu vidū apmeklētājs no Aspenes. Viņi apmeklē mūsu kolēģi no juridisko lietu komitejas Tomu Mandersu. Un tagad nākamais darba kārtības punkts eh, apmeklēšanas tiesības eh, starptautiskā kontekstā, un Gabriela Tomā Tvēroha mūs iepazīstinās ar šiem jautājumiem. Eh, viņa pārstāv apgabalu tiesu Vīnē. Paldies par uzaicinājumu, paldies par iespēju, ko man devāt šeit uzstāties. Uh, Un uh, jauki arī, ka šeit ir ļoti liela vāciski runājošo pārstāvība. Mm, pēc uh, interesantajiem pētījuma rezultātiem es gribētu koncentrēties uz, uh, uz uz uh, apmeklēšanas tiesībām un uh, spriedumu izpildu šajā jomā. Apmeklēšanas tiesības ir ļoti delikāts uh, jautājums, un uz to attiecas EKT 8. pants. Tas arī ir ļoti, ļoti īstenojama joma, un pārrobežu tikšanās iespējas ir vēl sarežģītāka joma Runājot par šādiem daudzpusējiem gadījumiem, pirmām kārtām jākoncentrējas uz uh, efektīvu ieviešanu uh, valsts uh, lēmumu gadījumā. Notiek aizvien uh, lielākas atsaucas uz uh, Eiropas Savienības līmeņa uh, noteikumiem un uh, šo, šo, šo tiesību aktu mērķiem vajadzētu paplašināties, eh, tostarp arī eh, šķiršanos eh, atzīšanas jomā, arī organizatoriskās palīdzības nodrošināšanā attiecībā uz šiem pārobežu gadījumiem un citās jomās. Problemātika ir uh, saistīta ar to, ka bērnam jākontaktējas ar vecākiem citā valstī, pat neraugoties uz to, ka šis vecāks ir pārcēlies uh, dzīvot citur. Šodien jau tika pieminēta uh, Brisele uh, divi bis uh, divi regula un uh, un noteikumi šajā jomā, jo īpaši ir saistīti ar apmeklējuma tiesībām un uh, nodrošina īpašas garantijas šīm apmeklēšanas tiesībām. Uh, kā, kā, kā pamatiesības šajā jomā ir arī Eiropas uh, līmeņa aizbildnības noteikumi, arī Hāgas nolīgums par bērnu nolaupīšanu. Otrais aspekts, ko es vēlējos pieminēt, eh, starptautisku gadījumu risināšanā ir eh, jākoncentrējas uz starptautiskās atbildības noskaidrošanu. Ir jānoskaidro, kura tiesa ir atbildīga. Un eh, šis, šis, šis jautājums ir nepieciešams tādu jautājumu lemšanai Brisele, divi bis. Uh, regulā ir eh, izvēlēta bērna uzturēšanās valsts eh, tiesu sistēma, kā arī kā arī eh, tās valsts tiesu kompetence, kur, kur paredz arī citi noteikumi. Mērķis ir eh, dot eh, tiem vecākiem, kuriem ir tiesības eh, satikties ar bērnu, iespēju pielāgoties situācijai. Un, kā zināms, mans Trešais aspekts ir saistīts ar, ar tādu uh, tiesu lēmumu pieņemšanu, kas ir īstenojams citās valstīs. Un uh, regulā Brisele 2 bis ir izveidotas uh, Eiropas uh, līmeņa apmeklējuma tiesības, un uh, šīs tiesības rāda uh, lielas uh, garantijas, ka uh, attiecīgajā dalību valstī atbilstoši 41. Uh, pantam pieņemtais uh, apmeklēšanas uh, pilnvarojums ir īstenojams. Un, un man ir jāpiekrīt, ka iepriekšējai runātājai, ka tiesā, runātājiem, ka tiesām nevienmēr klājas viegli ar šī lēmuma īstenošanu. Uh, Te ir arī jāņem vērā, ka procedūras šajā jomā ir īstenojams ņemot vērā iesals, iesaistīto valstu iebildumus un argumentus. Īstenošanas iespējas, tiesību īstenošanas iespējas dalību valstīs ir ļoti dažādi reglamentētas, un te arī pastāv problēmas. Uh, Dažās valstīs, tostarp arī Austrijā, nav iespējas eh, piespiedu kārtā īstenot šīs eh, apmeklēšanas tiesības. Tāpat arī eh, jārunā par šo apmeklēšanas tiesību izstrādi. Piemēram, apmeklēšanas tiesības pēc tam, kad, kad bērns ir ticis aizvests, nolaupīts bez otra vecāka piekrišanas, vai arī bērna atpakaļ nogādāšanas iespējas. Tostarp arī kontaktu reglamentēšana ar šo otru pusi, Un te ir eh, virkne problēmu, proti šīs eh, apmeklēšanas tiesības eh, ir jāpiemēro tā, lai izvairītos no kontakta zaudēšanas. Un šādas, šādi lēmumi ir iespējami tikai tad, ja tie tiek pieņemti nekavējoties. Tostarp arī jāņem vērā ceļojuma izmaksas. Arī finansiālā atbalsta jautājumi vecākiem. Un mums ir jāraugās arī uz alternatīvām metodēm, kā piemēram starptautiskā samierināšana. Tāpat arī kontaktu veidošana, lai izvairītos no kontaktēšanās pārtraukšanas un pārpratumiem. Visu beidzot, saistībā ar bērnu nolaupīšanu. Jāteic, ka vecāku bailes no turpmākām nolaupīšanām būtiski eh, apdraud turpmākos kontaktus, un tāpēc eh, šīs bailes eh, ir jāmēģina mazināt ar attiecīgiem pasākumiem, kā piemēram kontakti ar uh, šo vecāku, uh, kas notiek uzraudzībā. Tāpat arī mums ir pienākums bērna uh, jauno uzturēšanās uh, vietu, saistībā ar šo jauno bērnu uzturēšanās vietu veikt saskaņošanas pasākums. Um, 2009. Um, 2010. gada jūlijā, piemēram, bija gadījums, kad būtībā nostājās Austrija pret Itāliju tiesā. Un, uh, principā, Itālijas uh, tiesa mēģināja aizliegt to, ka bērns uh, panā, pārcēlās dzīvot pie mātes, taču šī pārcelšanās tomēr notika. Bērns bērnam nācās eh, šķirties no tēva, zuda kontakts ar tēvu, un uh, ir jautājums, ko tad darīt šajā situācijā. Eh, Itālijas tiesa steidzamības kārtā pieņēma lēmumu, kurā uh, tēvam tika piešķirtas apmeklējuma tiesības, taču, diemžēl, daļai māte šīs apmeklēšanas tiesības boikotēja. Uh, Un eh, te nu mēs nonākam pie eh, problēmām, kas ir saistītas ar laiku, kādā, kā, kā tad eh, tiek īstenoti šie lēmumi, kāda ir iespēja otram vecākam, kurš dzīvo citā valstī, efektīvi un ātri izmantot savas apmeklēšanas tiesības. Un Līdz ar to būtu jābūt iespējai nodrošināt ātrāku un efektīvāku starptautisko samierināšanu, lai kavētu šādas kontaktu pārtraukšanas. Attiet, iekšzemes eh, īstenošanas iespējas nav pieteik, pietiekamas, un eh, starptautiski tās īstenot ir eh, vēl grūtāk. Manis pieminētajā gadījumā Itālijas bērnam bērna nogādāšana, tika lemts par bērnu nogādāšanu uz Itāliju, un pēc tam vēl tas jautājums tika atkal un atkal precizēts Itālijas tiesās, bet uh, Turpmāk eh, tiem, kas saskarsies ar šo bērnu aizgādnības jautājumu, būs joprojām jautājumi, kā tad īsti tiks eh, sadalītas šīs apmeklēšanas tiesības. Uh, gadījumos, kad eh, vecāks dzīvo citā valstī, tas nevienmēr ir gluži vienkārši. Es eh, ceru, ka jūs man piekritīsiet, ka kontakti ar vecākiem, kas dzīvo citā valstī, aktualizē smagākas problēmas nekā apmeklējuma tiesība īstenošana atsevišķu valstu gadījumos. Uh, Apmeklējuma tiesībām būtu jābūt prioritāram, un es jau ievadā pieminēju uh, bērna pamatiesības uh, veidot kontaktu ar abiem vecākiem. Būtu jāievieš jauni instrumenti starptautiskajai samierināšanai, arī finansiālais atbalsts ceļojuma izmaksām un jāizstrādā jaunas uh, modalitātes, lai būtu iespējami uzraudzītie uh, apmeklējumi. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies eh, par jūsu uh, secinājumiem šajā sarežģītajā tēmā ar praktiskajiem risinājumiem. Eiropas apmeklējuma tiesības ir īstenojams, taču šķiet, ka daudzās dalību valstīs vēl nelīdz galam, tā ir pretruna pat par sevi. Bet uh, tagad ķersimies pie nākamās uh, tēmas, tā ir bērna nolaupīšana saistīta ar Brisele 2 bis eh, regulu un Hāgas nolīgumu. Mums ir divi referenti. Pirmām kārtām Juliana Hīrša no Hāgas konferences privāto starptautisko tiesību jomā. Thank you very much. Paldies. I am speaking today on behalf. Paldies. Es šodien pārstāvu Viljam Dankenu, mūsu uh, ģenerāla sekretāra vietnieku, kurš diemžēl nebija eh, varējis šodien ierasties, eh, lai uzrunātu jūs, tāpēc es nolasīšu eh, viņa runu. Es tā tad runāšu par Hāgas konvenciju un tās saistību attiecībā ar Briseles divi bisregulu attiecībā uz nelikumīgu bērnu pārvietošanu. Uh, Ir 82 līgums slēdzējas valstis, kuras ir eh, nodrošinājuši to, ka pienācīgā kārtā šādi neatļautā veidā aizvest bērni tiek atgriezti. Šo instrumentu darbība ir uh, papildināta un arī mainīta nedaudz attiecībā uz eh, Brisele 2 regulu. Saistībā ar Hāgas konvenciju, kura parāda ļoti augstu iedziļināšanos reģionālajā līmenī, ir nepieciešams pastiprināt konvencijas darbību, ieviešot precīzus laika grafikus un procedūras, tāpat arī stiprinot institūciju eh, pozit pozīciju eh, tajā valstī, no kurienes bērns tika eh, nelikumīgā veidā aizvests. 1982. gada konvencijas dalībnieku skaits pieaug, un pēdējā valsts, kur pievienojās, ir Maroka. Tā, tā, tā ir valsts no islama likuma pasaules un viena no pirmajām eh, vidusjūras islāma valstīm, kur pievienojusies konvencijai. Uh, Krievija, Singapūra, Japāna, Dienvidi Koreja, uh, Kenija un Filipīnas arī ir pievienojušās. Viens no grūtākajiem uzdevumiem, kā atrisināt šo varmācīgo bērnu likumīgo aizvā, aizvešanu, ir saistīts ar sadarbību ar valstīm, kuras ir no islāma pasaules. Uh, šāds varmācīga aizvien skaits no Eiropas uz Eģipti vai Pakistānu pēdējā laikā ir pieaudzis. Eh, lai uzlabotu sadarbību un noslēgtu divpusējas vienošanās un arī veicinātu starpniecību, ir eh, jau akcentētas vairākās šodienas plenā, eh, sēdes runās. Uh, un arī tiek risināts dažādākajās instancēs, lai varētu e, starp tiesiskajām sistēmām izveidot lielāku paļāvību. Ir arī piemēri, kā veidot lielāku uh, paļāvību, piemēram, Maltas uh, process pirms pieciem gadiem uh, uh, tika uh, veidots dialogs, uh, lai stiprinātu tiesnešu e, sadarbību, ja ir iesaistīts Hāgas konvencijas valstis un tās, kuras nav e, Hāgas konvencijas valstis. Un arī īpaši konference ir atbalstījusi šos centienus. Ilgā, ilglaicīgi ir svarīgi nodrošināt to, ka uzlabota sadarbība sakņojas e, stingrā. Mm, tiesiskajā bāzē, tāpat kā tas ir saistīts ar, tāpat kā tas ir 82. gada konvencijas sakarā. Un šī in iniciatīva, kur uzņēmusies Hāgas konference, arī iekļaujot Maltas procesu, veicina starpnieki institūcijas, kuras nav uh, e, piedaroši pie Hāgas konvencijas. Un, protams, arī to valstu uh, starpnieku institūtu darbību, kuras piedar pie šīs konvencijas. Uh, Un nav iespējams, ja kāds darbojas atsevišķi, neiekļaujoties tiesiskajā struktūrā, jo šādas te nolaupīšanas uh, lietas uh, ir saistāmas ar to, ka uh, tas vecāks, kurš ir palicis mm, bez bērna, arī var tikai vest sarunas par kontaktēšanās tiesībām. Tāpat arī jāgarantē, ja ir vienošanās, tad šīs vienošanās tiks respektētas dažādās tiesiskajās sistēmās un arī situācijas, kad nav šādu vienošanos, lai varētu pienācīgu tiesisku risinājumu atrast. Kā mēs varam veicināt tālāku attīstību šo jautājumu sakarā. Pirmkārt, tas ir saistīts ar to, ka mēs turpinām attīstīt uh, savstarpēju uzticēšanos uh, starp tieskajām sistēmām tādus procesus kā Maltas process uh, Eiropas programmas ietvaros un arī uh, veicinot sadarbību starp tiesnešiem un valstu oficiālajiem pārstāvjiem. Te es vēlētos uh, pieminēt divas plānotas konferences, uh, Eh, Tuvākajā laikā tās notiks viena notiks Marokā sadarbībā ar Eiropas Taipeks programmu 2008. gada decembrī un otra būs Katārā 2011. gada aprīlī. Protams, šīs konferences turpinās jau uzsākto darbu, veicināt sadarbību starp mm, valstīm, izmantojot reģionālās konferences kā instrumentu. Un otra lieta, ko svarīgi akcentēt, kad mēs runājam par uh, tālākas attīstības veicināšana šajā jomā ir saistīts ar to, ka mums ir nepieciešams tālāk akcentēt mūsu kopīgās uh, vērtības, kuras atspoguļojas bērnu tiesību konvencijā, jo šie procesi uh, ir domāti, lai uh, stiprinātu savstarpējo uzticēšanos, un bērnu tiesības ir um, viena no būtiskām bērnu tiesībām ir uzturēt kontakts ar abiem vecākiem. Apvienotās nācijas CR arī 11. pantā norāda, ka, dal, dalī, ka valstīm ir jāsadarbojas, uh, lai novērstu uh, bērnu nolaupīšanas uh, vai arī uh, veicinātu to atgriešanu. Cerams, ka šajā sakarā arī būs progress nākotnē. Uh, Eh, konvencija jau ir spēkā vairāk kā gadsimta ceturksnī, un eh, neapšaubām šis konvencijas sakrāms ir zinām grūti uzdevumi. Un tad vēlētos akcentēt deviņus no šiem grūtajiem uzdevumiem, jeb problēmām. Pirmā kā nodrošināt to, ka konvencijas procedūras e, strādā tā, kā tas ir paredzēts, un arī ieviešana dzīvē ir ļoti jūtīgs jautājums. Otrais, kā nodrošināt, e, īpaši tajos gadījumos, kad mājās ir vārdarbība un kad ir 13. panta izņēmumi, ka, ka šīs normas pielieto pienācīgi un ka bērna atgriešana eh, ir tāda, ka bērns nokļūst drošā vidē. Trešais grūtais uzdevums, kā uztur, uzturēt starptautisko pastāvīgu, pastāvīgumu un šī instrumenta galveno in sastāvdaļu interpretāciju, tālāk kā nodrošināt sadarbības ar centrālajām institūcijām, kas, lai būtu šis te process gluds un atbildīgs, piektāt, kā risināt efektīvu procedūru izmantošanu, uh, tā, un lai tā attiektos vienādi uz to eh, vecāku, kurš aizvedz bērnu un kurš palicis bez bērna. Un, eh, lai šīs procedūras būtu efektīvas abās valstīs, gan no tās, tajā, kur bērns aizjūtas, gan tajā, kur viņš nokļuvis. Sestkārt, kā iedrošināt preventīvo stratēģiju pareizu pielietošanu un eh, nodrošināt starptautisko ģimeņu eh, kopā būšanu, tālāk kā nodrošināt pārobežu kontaktu tiesības starp bērnu vecākiem. Tātad tieši tas, ko mēs runājām, un astotais, kā nodrošināt, lai eh, tiesneši šajās 82 eh, parakstītāja valstīs eh, būtu adekvāti sagatavoti šajām īpašajām lietām, tātad tiesnešu apmācības. Un tas eh, var tikt realizēts caur tiešu sadarbību, caur dažādu mm, sociālu tīklu veidošanu. Un arī netieša sadarbība ir iespējama atrisinot individuālas lietas. Un visbeidzot, bet varbūt tas arī ir vissvarīgākais punkts, kā izveidot tādu sarunu vešanas un vienošanos kultūru, kas ir saistīta ar uh, atgriešanu vai pārvietošanu un līdzīgu uh, strīdus situāciju atrisināšanu, kad ir notikusi bērna uh, nelikumīgā aizvešana vai nolaupīšana. 1980. gada eh, konvencijas darbība un Hāgas uh, konvencija nozīmē, ka ir um, partneri, kur strādā uh, globāli, un šeit mēs varētu minēt tādas lietas kā labās prakses vadlīniju izstrādāšanu, 80. gadu konvencijas sakarā tātad eh, dzīvē ieviešanas eh, procedūras, eh, tiesības satikties, par to es arī runāšu. Un kā otrais pasākums ir jāpiemina informācijas apmaiņai nepieciešamais atbalsts, izmantojot inkadat datubāzes, bērnu nolaupīšanas datubāzi, kur svarīgi um, Eh, valstu eh, tiesība sargājuši institūts lēmumi ir atspoguļoti. Un tālākais pasākums ir uh, starptautiskā tiesiskā tīkla uh, attīstīšana tālāk, un tu, tur jau ir iekļaušies 50 tiesneši, un periodiska konvencijas pārskatīšana un jaunumu uh, uh, izskatīšana šādas sanāksmes notiek regulāri, nākošā būs 2011. gada jūnijā. Un, protams, arī ļoti svarīgs jautājums ir tas, kas ir saistīts ar uh, to, ka mums vajadzētu uh, konvenciju papildināt ar protokolu. Tātad 8 gadu konvenciju papildināt ar protokolu par šo jautājumu jau ir uzsākušās debats agrīnā stadijā. Un mēs Tātad pašlaik e, turam prātā, ka mums ir divas uh, iniciatīvas, kas mums jāapvieno. Un noslēgumā, runājot par uh, bērnu nolaupīšanu, jāsaka, ka starptautiskā mobilitāte ir uh, pieaugusi, līdz ar to uh, bērns var ciest vairāk, ja um, Tā ir diemžēl sāpīga realitāte, un šai konvencijai jābūt par pamatu, lai apkarot šādu nelikumīgu pārvietošanu. 1980. gada konvencija ar vien vēl, vai atvainojiet, Hāgas konference turpinās uh, st, uh, veikt šo darbu, uh, lai nodrošinātu, ka konvencija ir efektīva un lai varētu aizsargāt bērnus. Paldies! Paldies! Otrā uh, referente ir Blacklaus skundze, kas uh, pārstāv Velsu un Angliju. Lūdzu. Thank you very much, Madam President. Paldies, priekšsēdētāji. Ladies and gentlemen. Um, Priekšējās kundze, labdien, dāmas un kungi. Es esmu pārliecināta, ka es neesmu eh, tipiska angliete. Es esmu Kristīna Blackpool, es esmu uh, advokāte, un es arī vadu uh, uh, likuma sabiedrības valdi. Un tajā iesaistīti 4000 advokāti. Mums arī ir sava pārstāvniecība Briselē, lai mēs nodrošinātu to, uh, Eh, kā arī Eiropas Savienības institūcijās eh, attiecīgie tiesiskie jautājumi būtu iekļauti un nodrošinātu eh, taisnīgus risinājumus un tiesiskus risinājumus. Un arī sagatavojot šo dokumentu, mēs esam saņēmuši vajadzīgo atbalstu. Juliana Herša runā, eh, runāja par Hāgas konvenciju, bet es gribētu parunāt par Eiropas Savienības uh, instrumentu un Briseles 2A regulu un akcentēt to, kā tas viss tiek eh, veidot pamatojoties uz šo uh, regulējošo modeli. Un arī um, atsaukšos uz Anglijas un Velsas jurisdikciju un kā mēs praktiski risinām bērnu nolaupīšanas gadījumus. Vispirms, vai mēs varam padomāt, ko tieši mēs saprotam ar bērnu nolaupīšanu. Ir divas formas. Vai nu eh, nelikumīgā veidā tiek aizvests bērns, vai arī kaut kur uh, bērns tiek uh, uh, piespiedu kārtā turēts. Un, ja nu ir notikusi, tātad runājam par to, ka bērns neatrodas tajā vietā, kur viņš ir visu laiku uzturējies. Un parasti šīs lietas ir ļoti neatliekamas, emocionālas un, uh, un skār cilvēku privāto dzīvi pašos dziļumos. Paskatīsimies, kā mums strādāt, lai šo lietu risinājumus pareizi virzītu gan centrālajā tiesā, gan e, arī nodrošināt to, ka valstis varētu pietiekoši labi sadarboties viena ar otru. Brisels divi regula ir virzīt uz to, lai e, e, bez šaubām ātri varētu bērnu atgriezt atpakaļ. Un tas nepieciešams, lai būtu, un Lai to nodrošinātu, ir vajadzīga kompetento institūciju sadarbošu sadarbība piemērotā laika grafikā. Un tāpēc ir um, katras valsts um, likumos nepieciešama paredzēta precīzi laiki. Uh, ir, piemēram, mums sešas nedēļas. Un arī jārunā par um, prelimināro nolēmumu procedūras pietiekoši ātru piemērošanu. Savā prieklasīmā es gribu akcentēt dažas no šīm lietām, eh, kur ir pielietota attiecīgā bērnu nolaupīšanas procedūra. Regula arī vienkāršo un pātrina ieviešanas procedūras, un arī šīs procedūras mēs varam tiešā veidā piemērot un atzīt citās dalību valstīs bez liekas administrēšanas vai atzīšanas ar noteikumu, e, ka tas viss iet kopā ar certifikātu. Vispārējais likums ir tāds, ja e, bērns ir aizvests varmācīgā kārtā uz citu dalību valsti no valsts, kurās, e, kurā tas ir uzturējies, tad tiek um, šī te um, attiecīgās valsts, kur bērns ir uzturējis jurisdikcija, um, attiecināt arī uz to nākošo. Uh, bet tikai ļoti specifiskā vidē. Un ja tajā valstī bērns ir ieguvis šo uh, pastāvīgo uh, uzturēšanos vai aizbildniecību, uh, tad tas uh, arī ir saistāms ar uh, nolaupīšanu, vai arī bērns ir dzīvojis tik, eh, vismaz vienu gadu attiecīgajā valstī. Man jāsaka, ka e, uzturēšanās vieta ir galīgais faktors, bet e, tomēr šī definīcija nav pietiekoši m, mm, precīza un par to lēmj e, dalību valstu tiesas. Hāgas konvencija izvirza centrā pat Mm, procedūras centrā bērna intereses. E, bērna uzklausīšanas process pašā regulā nav um, precīzi izklāstīts, un tas ir atstāts dalību valstu um, institūciju ziņā. 1984. gada likuma sakarā bērnu nolaupīšana ir krimināls uh, Mm, pārkāpums, ja šis bērns nokļūst savienā kar karalistē bez otra uh, cilvēka vecāka piekrišanas. Un Lords kanclers šos pienākumus ir deleģējis starptautiskajai bērnu nolaupīšanas kontaktu vienībai. Īstenībā apvienotā karalistē trīs juridis, juris, jurisdikcijas eh, - Anglija, Velsa, Skotlanda un, zi, eh, un Ziemeļīrija ir ar savām sistēmām, un Brisele divi, Briseles 2A regula var tikt saistīta ar šīm jurisdikcijām. Skotija un Ziemeļīrija pašas izmanto savas centrālās institūcijas. Ļoti svarīgi, ka nav E, attiecinām nekādi maksājumi par šiem pakalpojumiem. Ja bērns ierodas šajā e, valstī, mūsu valstī, Lielbritānijā, viņš varmācīgi tika atvests uz mūsu valsti, tad vecāks var uzrakstīt iesniegumu, lai saņemtu atpakaļ savu bērnu un adresēt šo iesniegumu uz savas valsts centrālo, e, attiecīgo centrālo iestādi. Ja viss atbilst prasībām, uh, tad šo lietu tālāk nodot, eh, nodot pieredzējušam juristam. Visas ienākošās lietas eh, nokļūst eh, Londonā, tās virza augstākā tiesa, un ierēģi nodrošina, lai lietas tiktu atrisinātas ļoti ātri maksimāli 21 dienas laikā. Līdz ar to tiesa var kontrolēt, cik ātri šī lieta tiek virzīta. Un ja bērni varmācīgi aizved prom no Lielbritānijas, tad eh, šī lieta nonāk IKH eh, un tiek aizpildīti pieteikumi ar prasību, lai bērnu varētu saņemt atpakaļ, un dokumentus un iesa, ies, iesniegumus kopā ar, ja nepieciešams, Eh, tulkojumiem nosūt uz to valsti, kur bērns ir nokļuvis un tiek aizturēts. Eh, sadarbības eh, centri attiecīgajā valstī iepazīstās ar angļu likumdošanu un dara visu nepieciešamo, lai tālāk virzītu lietu. Un tā noslēgumā var teikt, ka Brisels divi regula ir ļoti svarīga procedūra uzlabošanās Eiropas Savienības dalību valstīm, papildinot to, ko palīdz Eh, Hāgas eh, konference. Un līdz ar to tur arī parādās ļoti precīzi formulēti eh, gala termiņi, kad kaut kas jāizdara, un bērnu intereses ir ieliktas lēmumu pieņemšanas pašā centrā. Tiek samazinātas iespējas atteikties atdot bērnu, un arī ir norādīts, ka tiesa nevar atteikties atdot bērnu, ja nevien tas bērns, tas, kurš ir pieprasījis bērna atdošanu, eh, var pats to nodrošināt. Es varu arī pieminēt dažādus gadījumus, un tāpēc varu teikt, ka ir daudz arī problēmas. Gribu akcentēt trīs galvenās, kuras būtu jāņem vērā, ka 2012. gadā šo regulu pārskatīs pirmkārt. Uh, nav definīcija eh, vārdkopai habitual residence, eh, pastāvīgā dzīvesvieta, jeb ierastā dzīvesvieta. Otkārt, kurš ir atbildīgs par aizbildniem. Aizbildnība šajā definīcijā ir jēdziens eh, precēts tēvs. Un trešais ir saistīts ar savstarpējo saikni starp jurisdikcijām. Gribētu teikt, ka visi šie trīs aspekti ļoti svarīgi. Un visbeidzot, mana pēdējā rekomendācija, un tā ir saistīta ar visaptverošu apmācību un apzināšanos, eh, cik svarīgi e, to saprast visiem iesaistītajiem praktizējošiem juristiem. Es domāju, ka šīs, šie jautājumi var var tikt ļoti rūpīgi izvērtēti, lai mēs labāk sadarbotos Eiropas Savienības līmenī. Paldies! Paldies! Paldies, ka jūs mūs īsi iepazīstinājāt arī ar situāciju jūs dzimtajā pusē. Ja mēs runājam par uzturēšanās vietu, tas ir uh, problemātisks jautājums, un mēs ar to jau esam iepazinušies vairākos regulu priekšlikumos. Mums nekādi neizdodas vienoties par vieno definīciju, un beigās tas paliek dalību valstu pārziņā. Tālāk runāsim par bērnu aizsardzību tiesas procesos, par bērnu uzklausīšanu, un tagad. Uh, uzklausīsim nākamo runātāju, viņa ir Aikas Kjögrenu, viņa ir uh, juriste un uh, darbojas arī Zviedrijas jurista asociācijā. Lūdzu, paldies, paldies priekšsēdētājs kundze. Tāpat uh, kā iepriekšējā runātāja, es arī joprojām darbojos kā juriste. Uh, nāku no Zviedrijas un esmu piedalījusies uh, daudzos gadījumos, kur ir runa par bērnu aizsardzību tiesvedības procesā. Eh, tagad eh, varbūt dažus vārdus veltīšu eh, bērnu tiesību konvencijai. Tā tika pieņemta 25. janvārī 1986. gadā Strasbūrā. Šajā nolīgumā ir norādīts, ka bērniem ir jāsniedz pilnīgi visa informācija, lai viņi varētu aizstāvēt savas labākās intereses un uh, lai viņu tiesības tiktu pilnībā garantētas. Uh, Šeit ir runāts arī par vecāku uh, lomu, kas ir jāspēlē, lai uh, bērni savus privilēģijas un intereses varētu baudīt pilnā apmērā. Tāpat mēs lūdzām, lai dalību valstis garantētu pēc iespējas augstāku bērnu aizsardzības līmeni un ģimenēm vajadzētu vienoties pirms uh, tiesvedības uzsākšanas tiesā. Iepriekšējie runātāji runāja par mediāciju. Es no savas puses varēju pateikt, ka pie mums ir institūts, ko sauc sadarbības sarunas. Eh, šajā institūtā mēs uzklausām eh, ģimenes, eh, kas vēl šķirties un risināt aizbildnības jautājumus. Un pateicoties šādam institūtam, bieži vien izdodas izvairīties no nopietnākiem konfliktiem. Brisele 2 bis paplašina Briseles divi direktīvas noteikumus un aptvērumu un tāpat uzlabo uh, atsauci, kur ir minētas bērnu vēlmes. Un tas patiešām bija nopietns grozījums salīdzinot ar Briseles divi regulu. Iepazīstoties ar dažādu dalību valstu likumdošanu, es konstatēju, ka bērnu tiesības dalību valstīs tiek aizsargātas. Bet ir joprojām milzīgas atšķirības starp eh, to, Eh, kā šīs tiesības tiek reāli izpildīts praksē un eh, kā tās tiek ņemtas vērā dažādos dzīves gadījumos. Ir bijušas vairākas pārmaiņas, eh, runājot arī par iesaisti tiesvedības procesos. Mē, tāpat tika runāts par bērnu pārstāvi un par to, kā viņi pēc iespējas labāk var baudīt savus tiesības, bet joprojām daudz darba ir jāveic. Vairumam dalību valstu ir instrumenti, lai varētu aizsargāt bērnu tiesības arī tiesu procesos, bet ir atšķirīgas metodes, ar kuru palīdzību aizsargāt šīs tiesības. Tādēļ mums vajadzētu tās rūpīgāk aplūkot. Es pie tā vēl atgriezīšos vēlāk savā runā. Ir jābūt arī konkrētākām vadlīnijām runājot par bērnu tiesību aizsardzību šādās uh, jurisdikcijās, un mums ir uh, jāharmonizē dalību valstu nosacījumu attiecībā uz uh, bērnu tiesībām tapt uzklausītam. Dažās dalību valstīs bērni var liecināt tiesā, kā liecinieki sasniedzot noteiktu vecumu, bet citās valstīs eh, tiesas nelabprāt izmanto bērnu liecības. Dažās valstīs bērnus uzklausa tiesnesis, bet eh, citās valstīs eh, bērnus vispār nedrīkst iztaujāt tiesas procedūras laikā. Bērni var piedalīties civilprocesos, ja tiek lēmts par viņu tiesībām, par bērnu nolaupīšanu, par aizbildnību, un, protams, bērniem eh, vajadzētu tapt uzklausītiem un ir jāņem vērā viņu viedoklis. Kā tas patiesībā tiek īstenots dalību valstīs, nu šeit situācija nav viendabīga. Protams, eh, tas ir aspekts, ar kuru mums noteikti vajadzētu rūpīgāk iepazīties. Protams, ir arī dažādas metodes, kā uzklausīt bērnu. Eh, to var darīt vecāki, eksperti, sociālie darbinieki un pārsvarā bērnus iztaujā sociālo dienestu darbinieki. Un jāņem vērā, ka šie cilvēki, kas iztaujā bērns, nevienmēr, eh, teiksim, viņu profesionālas spējas ir uh, Uh, vienādas kvalitātes. Uh, dažreiz uh, bērniem ir iespējas konsultēties ar bērnu psihologu un citiem ekspertiem. Un dažreiz ir tā, eh, vai precīzāk sakot, dažās dalību valstīs ir tā, ka tiesnesis eh, sarunājas ar bērnu, citreiz eh, bērnu vēl pavada bērnu psihologs, un ja tiek iztaujāti ļoti mazi bērni, tad ir jādomā par īpašu procedūru. Ir bijuši gadījumi, kad tiesā liecināšu bērnu, kas ir jaunāk par septiņiem, astoņiem gadiem. Protams, eh, mums vajadzētu arī iepazīties ar dažādiem deficītiem, kas joprojām pastāv dalībvalsts likumdošanā. Ja eh, bērns eh, tiesā uzstājas saskaņā ar Brisele 2 bis regulu, ir jāgarantē, lai viņu iztaujās vai nu viens no vecākiem, vai arī, viens, vai arī kāds īpašs speciālists. Vairumā dalību valstu bērntiesību ievērošana un garantijas tiek uzskatīts uh, par vienu no svarīgākajiem uzdevumiem, un tika arī runāts par bērnu tiesību referendumu organizēšanu, lai varētu veicināt labāku bērnu aizsardzību, runāt par aizbildnību, apmeklējumu tiesībām un tā tālāk. Ir valda izpratne, ka Eh, jābūt eh, detalizētākai eh, un skaidrākai bērnu tiesība aizsardzības arhitektūra likumdošanā. Zviedrijā mēs esam nedaudz grozījuši dažus likumus un ir gaidāms, eh, varētu sagaidīt priekšlikums, ka eh, konvencija tiks pārņemta arī Zviedrijas eh, likumdošanā, un tas, protams, ievērojami uzlabos bērnu tiesību aizsardzību. Kā jau minēju sākumā, katrā dalību valstī bērniem tiek piešķirtas tiesības paust savus vēlmes tiesas procesa laikā, uh, bet eh, šīs metodas, kā bērni tiek iztaujāti, kā tiek uzklausīts viņu vēlms, ir ārkārtīgi atšķirīgas. Ne vienmēr eh, bērni var arī izteikties tiesā, un kāds eh, pētījums, kas tika veikts Lielbritānijā, norāda, ka apmēram 3,4 no bērnu izteikumiem tiesā netiek uztverts nopietni. Vācijā arī e, 88% no tiesnešiem vispār bērnus nepieaicināja tiesas spriedumu nolasīšanas laikā. Itālijā bērni tika uzklausīti tikai div, divos uh, procentos gadījumu, un Zviedrijā, protams, arī bērnu tiesas procedūrās netiek labprāt uzklausīti. Vairumā valstu eh, bērniem ir tiesības tapt pārstāvētiem tiesā, bet eh, īstenībā viņi eh, var tikt pārstāvēt, piemēram, 1,6% gadījumu Vācijā, Lielbritānijā tie bija 10% gadījumu. Kas notiek patiesībā? Protams, mums ir rūpīgāk jāiepazīst ar eh, visiem bērnu tiesību aspektiem un to, kā šīs tiesības bērniem patiešām tiek piešķirtas. Mums arī rūpīgāk ir jāiepazīstas ar mūsu rīcībā esošiem instrumentiem, piemēram, bērnu uzklausīšanas instrumentu un ir jāizveido konkrēts vadlīnijas, lai bērni patiešām varētu uzstāties tiesā, un mēs esam arī sarunājušies ar samierinātājiem, jeb mediatoriem, viņi ir pauduši savu viedokli, un katrā valstī ir jāizveido atsevišķas vadlīnijas, kā rīkoties šādos gadījumos. Savādāk situācija dažādās dalību valstīs ir tik sadrumstalota, ka ir grūti izveidot tādu vienotu aizsardzības režīmu. Esmu iepazinusies arī ar definīcijām, daži no runātājiem tās arī minēja, proti, ka ir jābūt precīzākām definīcijām par uzturēšanās vietu, aizbildnību, vecāku atbildību un mēs par to esam apspriedušies, bet es domāju, ka īstenībā dalību valstu runājot par šiem konkrētiem principiem, eh, katrai no tām prātā ir kaut kas cits un izpratni par definīcijām ir atšķirīga. Paldies par uzmanību! Paldies! Es domāju, tas patiešām ir veiksmīgs priekšlikums, ka eh, dalību valstīm varētu izveidot eh, tādas saistošas vadlīnijas, kā uzklausīt bērnu tiesvedības procedūrās. Tagad nākamais jautājums. Eh, vecāku atbildība, bioloģiskie vecāki pretstatā. Tā likumīgajiem vecākiem, surogātu māšu vienošanās, ņēņem vērā, ka dalību valstīs situācija ir ļoti jūtīga, ir lielas atšķirības, un mēs vēlamies uzzināt, vai Eiropas Savienībā vajadzētu kļūt aktīvākai šajā jomā un ko var darīt eh, dalību valsts pašas. Tagad došu vārdu Velīnai Todorovai, viņa ir asociētā profesora Bulgārijas eh, Zinātņu akadēmijā. Lūdzu. Thank you, Madam Chair. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Mana prezentācija ieskicēs uh, sarežģītos uh, dalību valstu likumus uh, attiecībā uz surrogātmātēm, kā arī starptautiskās privātiesības attiecībā uz starptautiskajiem surrogātu vecāku gadījumiem. Nav nekādu šaubu, ka straujā reproduktīvās medicīnas attīstība ko, kopā ar ģimenes veidu pluralitāti brīvo pārvietošanos un uh, bērnu tiesību atzīšanu ir mainījušas uh, vecāku jēdzienu. Vēl nesen ģimenes uh, tiesības paredzēja, ka vecāki ir tie, kurus ar bērnu vieno reāli ģenētiska saikne. Taču pieauga tādu bērnu skaits, kas tika ieņemti ar donoru palīdzību, un līdz ar to radās pamats atzīt juridisku vecāku statusu, kas būtu līdzvērtīgs bioloģiskajam vecāku statusam. Tehnoloģiski mūsdienās bērniem ir iespējams piedzimt bez kādas ģenētiskās saiknes ar juridisko vecāku, un reizēm eh, tas notiek eh, pieaugušajiem savstarpēji vienojoties, un to sauc par surugātu vecāku vienošanos. Šeit rodas daudzas filozofiskas un netiskas dilemmas, par kurām diskutēts akadēmiskajā literatūrā un daudzos politiskajos dokumentos. Surgātu vecāku praksa notiek tad, kad sieviete iznaisā bērnu citai sievietei ar nodomu, ka šī cita sieviete bērnu saņem pēc piedzimšanas. Juridiskās problēmas, eh, kas rodas šajā praksē, ir daudzas proti, kā noteikt vecāku statusu, cik lielā mērā reglamentēt medicīnisko praksi, kā risināt komerciālās problēmas eh, surrogātmāšu līgumos. Surrogāt eh, vecāku darbības rezultātā dzimušo bērnu turpmākā nākotnē arī ir būtiska joma. Pārrobežu surrogāt eh, māšu prakse arī ir reglamentējami, tostarp arī ar labklājības tiesību aktiem. Uh, Dalība valstis rēģēja atšķirīgi uz surogātu mašu problēmu. Tikai divas no dalību valstīm ir atklāti legalizējušas šo jautājumu - apvienotā karalista un Grieķija. Tiesa gan konceptuāli tas notika atšķirīgi. Aptuveni septiņas dalību valstis ir aizliegušas šo praksi, bet eh, pārējās nav skaidri izteikušās, kaut arī daļa no viņiem eh, piekopīja diezgan eh, atbalstošu praksi. divu leģislatūru nostājas, kas reglamentē surugātu māšu procedūru. Pirmkārt, te ir jāraugās uz pasūtītāju, uz pāri, kas uh, varētu neiegūt nekādu vecāku statusu, neraugoties uz to, ka uh, tad pasūtījuma izpildošais pāris, kas varētu neiegūt vecāku statusu, neraugoties uz to, ka bērns ir ģenētiski saistīts ar viņiem. Ikvienā Eiropas Savienības dalību valstī, izņemot Grieķiju, surrogāt mātei nevar būt eh, nekādu juridisku pienākumu atteikties no sava bērna. Viņai jābūt piešķirtai galīgajai izvēlei eh, par to, vai atdot savu bērnu vai nē. Un eh, juridiski vecāku status var not, būt noteikts tikai ar līkumu un nevis ar līguma palīdzību. Surrogāt vecāku līguma nozīme ir informēt tiesu, kas lemj par juridisko vecāku statusu. Uh, tiesību akti dalību valstīs, kas pieļauj surugāt vecāku praksi, nosaka arī uh, tiesas procesus ar adopciju vai ar uh, vecāku statusa piešķiršanu. Tiek piešķirts uh, jauns, ja, jauna dzimšanas apliecība, kurā ir ierakstīti jauno vecāku vārdi. Grieķijā tiek uh, pieņemts eh, tiesas lēmums, kas eh, pierāda eh, jauno vecāku statusu, un bērnam paredzētā māte tiek norādīta dzimšanas apliecībā. Ir norādīts, ka surgātmāšu praksē jābūt uh, reglamentētai, tā nedrīkst būt komerciāla prakse. Apvienotajā karalistē tam ir īpaši iestāde. Nīderlande un Beļģija arī izmeklē šo, šos gadījumus un iespējas, Un Grieķija arī ir reglamentējošā iestāde surgāt mažu procesam. Un tas ir vēl viens aspekts, kas padara surgātu vecāku praksi ļoti līdzīgu adopcijai. Starptautiskā surgātu vecāku prakse jau ir iekļauta pārrobežu reproduktīvās aprūpes jomā. Tikai nesen mm, sāka pētīt eh, surgāt vecāku prakses eh, starptautiskos tiesiskos aspektus, un šo pētījumu plānots pabeigt 12. gadā. Ir jāpēta surgāt vecāku prakses eh, ietekme uz bērnu un vecāku juridisko statusu. Daudzos gadījumos ir iesaistīti dalību valstu iedzīvotāji no apvienotās karalistes, Francijas, Beļģijas, Nīderlandes, kas ir stājušies surgāt vecāku līguma attiecībās ar personām ASV, Ukrainā un citās valstīs, kurās ir liberāli surgāt vecāku noteikumi. Apvienotās karalistes uh, tiesā netika atzīts eh, Ukrainas uh, dzimšanas apliecība, apliecības dokuments, jo tas nav saskaņā ar apvienotās karalistes tiesību aktiem. Savas pieejas ir arī Spānijas, eh, Nīderlandes eh, un Beļģijas eh, lietām. Ārvalstu dzimšanas apliecības netiek atzītas, ja, ja tās nav saskaņā ar sabiedrisko kārtību vai valstī pastāvošajiem tiesību aktiem. Francijā tiesa koncentrējas uz pirms dzimšanas spriedumu no ASV puses, vairāk nekā uz dzimšanas apliecību. Katrā no jurisdikcijām kas saskārusies ar starptautisko surgātu vecāku praksi, ir piemērot šo valstu uh, privātiesības, lai lemtu par uh, bērna dzimšanas apliecību. Jebkurā gadījumā mm, pasūtījušo vecāku vārdi ir uh, norādīti dzimšanas apliecībā. Tostarp uh, dalību valstīs tiek atzīta uh, ģenētiskā māte kā reālā māte, un viņai ir uh, risks zaudēt vecāka statusu. Bērni var kļūt bezvalstiski un faktiski bez vecākiem. Visos gadījumos juridiskās neprecizitātes līmenis un apjukuma līmenis pieaugušo vidu ir bijis ļoti augsts. Jautājums ir par to, kādi pasākumi ir nepieciešami. Vēl nesen juridiskais vecāku status eh, pēc eh, surugāta prakses piemērošanas tika atzīts eh, starptautisko likumu ietvaros, taču šobrīd nevienā no starptautiskajiem instrumentiem nav specifisko noteikumu, lai reglamentētu šo jomu dalību valstīs šie likumi uh, varīja no pilnīga aizlieguma līdz pat liberālai attieksmei. Būtu nepieciešams veidot uh, kopīgus standartus, kas varbūt šobrīd nav īsti iespējams, un arī starptautiskajos tiesību aktos attiecībā uz surgātu vecāku praksi. Eiropas Savienībā varbūt vajadzētu veidot jaunu regulu par starptautisku dzimšanas apliecību atzīšanu pēc eh, surrogātu prakses pielietošanas. Dažās e, ģimeņu tiesību jomās e, jau saistīti noteikumi tiek piemēroti, un tie ir saistīti ar tiesu lēmumu un publisku un privātu dokumentu savstarpēju atzīšanu, taču šeit ir vajadzīgi divi punkti. Brisele 2 bis regula e, nav piemērojama vecāku statusu apstrīdēšanai, un savstarpēju atzīšana nevar tā vienkārši tikt pārnesta. Otrakārt, un tas ir ļoti svarīgi, pārrobežu surrogātu vecāku prakse ir globāla prakse, nevis tikai Eiropas Savienības fenomens, tāpēc jebkādi pasākumi Eiropas Savienības līmenī nav pietiekami, lai panāktu vajadzīgo regulējumu. Šādā kontekstā risinājums varētu būt uh, pielikt kopīgus centienus gan Eiropas Savienības, gan arī Hāgas konferences valstu līmenī divos virzienos. Pirmkārt, izpētīt pārrobežu surgāt vecāku praksi tās apmēros un pieredzē, un otrkārt, veidot starptautisku konvenciju par eh, starptautisko privātu tiesību aspektiem surgāt vecāku jomā, sekojot Hāgas eh, starpvalstu adopcijas konvencijas modelim. Saskaņotajiem noteikumiem būs jānodrošina vajadzīgā juridiskā praksa un prognozējamība, lai izdotos izvairīties no strīdīgajiem starptautiskās surgāt vecāku prakses jautājumiem, kā bērnu tirzniecības un sieviešu eksploatācijas. Paldies par uzmanību. Jā, Paldies. Šeit uh, ir. Uh, Mēs esam juristi, mēs sekojam notikumiem, un mēs, protams, nevēlamies, lai bērni paliktu bez, valstī, bez savām valstīm. Mēs, eh, mēs eh, tostarp arī nevēlamies, lai tiktu atdalītas mātes, kas ir uzņēmušās eh, šo darbošanos ar bērnu. Nākamais jautājums ir saistīts ar pārobežu adopciju Eiropas līmenī. Tostarp arī par kopīga Eiropas adopcijas uh, dokumentu ieviešanu. Eiropas parlaments ir uh, veicis uh, pētījumu un Rafaela Preliasko kundze, juriste, bērnu tiesību īstenošanas pētniecības institūta pārstāve mums pastāstīs par notikumiem šajā jomā. Paldies eh, par to, ka sniedzāt mums iespēju pirmām kārtām eh, veikt šo pētījumu un eh, pēc tam iepazīstināt jūs ar to šajā svarīgajā sanāksmē. Šī pētījuma mērķis bija ierosināt salīdzinošu analīzi dažādām valstu īstenošanas sistēmām, lai izveidotu vienotu zināšanu bāzi, uh, ar kuras palīdzību politiku varētu labāk izvērtēt. Uh, Un lai varētu arī vienādi um, pievietot dažādās Eiropas Savienības uh, valstīs, um, ņemot vērā no otras puses, kad ir dažādas uh, bērna aizsardzības sistēmas. Es uh, koncentrēšu savu uzmanību galvenokārt uz jurisdikcijas aspektu un uh, sīka nacionālās politikas analīze ir uh, veikta, cenšoties uh, apvienot galvenos likumdošanas elementus un dažādos, dažādās valstīs esošās Mm, adapcijas procedūras, kā arī cenšoties identificēt galvenās regulējošās lietas un uh, tos konfliktus, uh, kuru risināšanai nepieciešami vienot risinājumi. Ir jāakcentē, ka salīdzinošā analīze ir atrodama uh, ziņojumā, kurā atspoguļot uh, Eiropas Savienības dalībvalstu pieredze. Un uh, Eksistē diferences, eh, diferen, eh, atšķirības varbūt ārkārtīgi izteiktas, gan, eh, gan skatoties uz nacionālajām praksēm, gan uz likuma pielietošanu. Un ar vien vēl šajā ziņā ir ļoti svarīgi saskaņot Nacionālo institūciju sadarbību. Adopcijas procedūras uh, Eh, lielāka, lielākajā daļā no dalību valstīm ir tādas, eh, ka nav būtiskas eh, atšķirības starp Eiropas, Eiropas valsti, Eiropas valsts pilsoni un citas valsts pilsoni, kurš dzīvo Eiropas valstī. Principā mēs varam teikt, ka Pilsonība nav uh, būtisks aspekts, uh, ja ir jāveic adopcija. Bet ir svarīga uh, tiesiskai likumīga uzturēšanās kādā Eiropas valstī. Uh, automātiski uh, notiek uh, š, šis process tikai tajās valstīs, kas parakstījuši Hāgas konvenciju. Bet ja cita dalība, ja cita Eiropas valsts adoptē e, e, bērnu, tad adoptējumais automātiski saņem to pašu pilsonību, kā e, m, potenciālie e, vecāku dzīvo Eiropas Savienībā. E, Un, ja šī valsts ir parakstījusi Hāgas konvenciju par, starp, par starptautiskās eh, adopcijas eh, lietām, un tas ir saistāms ar šīs konvencijas 23. pantu. Eh, adopcijas kārtību adopcijas dokumenti tiek reģistrēti Nacionālajā civila reģistrā. Un Ja tas tā nav, tad adopcijas dokumentus jāatzīst parasti no kādas e, tiesiskas vai administratīvas institūcijas puses. E, fundamentāls priekšnosacījums, lai varētu atzīt adopciju, kur notikusi citā valstī, ir tā, e, ka šajā adopcijai arī ir pilnā mēlā jāatbilst. Um, regulējošajiem adopcijas dokumenta noteikumiem. Bet, ja adopcija ir piešķirta saskaņā ar tādu uh, likumu, kurš neatbilst uh, attiecīgas valsts uh, likumam, tad adopcijas dokumentiem nav. Uh, Tāda pati iedarbība, piemēram, adopciju varam uzskatīt par vienkāršu a, uh, a, uh, adopciju, nevis, nevis kā pilnīgu adopciju. Skatoties uz Eiropas mm, struktūru, tad mēs savā ziņojumā esam akcentējuši, ka risinājumu daudzveidība ar vai bez uh, saistošu spēku eh, var atstāt pašlaik diezgan lielu iespēju Eiropā, domājot par iespējamām izmaiņām nākotnē. Mēs rekomendējam pirmkārt eh, vienkāršot un koordinēt eh, šajā jomā eh, sistēmā izmantojamos pasākumus tā, lai stratēģija nebūtu ierobežota tikai ar Eiropas adopcijas konvenciju bet tā varētu būt atvērta arī citiem starptautiskajiem instrumentiem attiecībā uz bērnu tiesībām. Un skatoties šajā perspek uz šo perspektīvu, tad būtu vērts arī uh, atbalstīt uh, to, kas jau ir pieņemts, uh, bet skatīties uz tālāku attīstību un pamatojoties uz koordinācijas plāniem un konkrētiem uzdevumiem. Uh, Tas ir starptautisko konvenciju ratificēšana ieskaitot un jaunas likumdoša, jaun likumdošanas normu izstrādāšanu, monitoringa mehānisma pielietošanu un, un arī ņemot vērā valsts iniciatīvas resursu pielietošanu piešķiršanu un tādas politikas veidošana, kurā paaugstina sabiedrības uh, apziņu par bērnu tiesībām un adopciju. Konkrēti runājot eh, par adopcijas dokumentiem, tad tie cilvēki, kur ir iesaistīti adopcijas procedūrā un kuriem ir Eiropas pilsonība, te jāatrod kopīgs risinājums, lai nodrošinātu to, eh, ka Eiropas Savienības valstīs uh, Um, varētu veiksmīgi pielietot tos lēmumus, kur ir pieņemti citā Eiropas uh, mm, uh, valstīs, pamatojoties uz 1983. gada konvenciju par starptautisko adopciju, tā, lai bērnu intereses tiktu pilnā mērā ievērotas. Un jāsaka, ka liekas, ka mums nevajag nekādā veidā eh, kodificēt eh, šos te eh, tiesiskos noteikumus, kur jau ir izstrādāti, bet ir jāpārbauda, cik lielā mērā tiesībās ir šīs fundamentālās tiesības iespaidotas no kopējās Eiropas Savienības politikas. Sast, izstrādājot dokumentu par uh, adopcijas tiesību principiem, par starptautiskās adopcijas tiesību principiem Eiropas Savienībā uh, varētu novest pie tā, ka mēs uh, varētu pārvērtēt eksistējošos noteikumus un izstrādāt tādus dzīvot spējīgus principus, eh, kuri eh, būtu attiecinām uz visām dalību valstīm. Šis dokuments veicinās lielāku šo jautājumu pretīzākā apzināšanos un arī palīdzēs veidot attiecīgo politiku. Eiropas Savienības likumdošanas eh, kompetence neapšaubāma ir ļoti svarīga. Um, bet mēs uzskatām, ka vissvarīgākais ir izstrādāt vienotu atsauču struktūru. Jūs varat atrast e, šo konkrēto jautājumu e, dziļāku analīzi ziņojumā, un jūs to varat Eiropas parlamenta interneta vietnē lejup ielādēt. Paldies jums par uzmanību! Paldies! Paldies par jūsu pētījumu. Protams, mums ir jārunā arī par daudziem kodifikācijas priekšlikumiem. Man jāsaprot, kā rīkoties turpmāk. Pirms dot vārdu dalību valstu parlamentu deputātiem, vēlējos eh, mūsu vidū sveikt Anģelīlī kundzi un dot arī viņai vārdu. Viņa ir Eiropas uh, starpniece bērnu nolaupīšanas jautājumos. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es arī vēlējos pateikties semināra organizatoriem par doto iespēju apspriest tik būtisks jautājums. Es esmu Eiropas parlamenta referente un es strādāju pie uh, bērnu nolaupīšanas jautājumiem. Es vēlējos pašā sākumā pateikt, ka Eiropas parlaments bija pirmā ES institūcija, kas apzinājās uh, ka ņemot vērā personu brīvas pārvietošanās iespējas, protams, pieaugs arī to personu skaits, kas būs precējušās ar citas valsts pilsoņiem. Un, protams, tas nes līdzi arī virkni dažādu problēmu, ņemot vērā starptautiskas laulības un pēc tam starptautiskas laulības šķiršanas. Eiropas Savienībā ir izveidot arī ombuda vieta, kas nodarbojas ar uh, nolaupīšanas jautājumiem pārobežu režīmā. Tas notika 1986. gadā. Un tas notika jau sen, kad mēs vēl dzīvojām Eiropas ekonomiskajā savienībā. Un toreiz mēs tik daudz nespriedām par sadarbību civillietās un kur nu vēl par ģimenes lietām vispār nerunāsim. Un tieši tādēļ šī iniciatīva toreiz bija tik svarīga. Tagad mūsu rīcībā ir informācija, kas apliecina, cik daudz šķautņains un sarežģīts ir šis fenomens, un katru gadu tiek slēgts apmēram 300 tūkstošu laulību starp dažādu valstu pilsoņiem, un komisija 2012. gadā ir apņēmusies nākt klajā ar ziņojumu, kurā būs ilustrēta arī statistika par to, kā dalību valstis um, īsteno uh, regulu 2201-2002. Šeit ir minēti arī vairāki gadījumi, kad bērni tikuši nolaupīti. Un, diemžēl, šo gadījumu skaits aizvien turpina pieaugt. Ja mēs runājam par mediācijas pielietošanu, Eiropas parlaments jau 1986. gadā norādīja, ka ir jāizveido mediācijas instruments, tāds samierināšanas instruments, kas varētu kalpot par alternatīvu strīdu risināšanas metodi ja abi vecāki vēlas rast vienošanos. Nu, protams, jārunā arī par bērnu tiesībām, par uh, nolaupīšanu, jo šodien tika runāts. Savukārt Stokholmas programma, kas tika pieņemta 2009. gadā, palīdz mums saprast, ka ir jāuzlabo uh, sadarbība, koordinācija starp dalībvalstīm, lai varētu no šādiem nolaupīšanas gadījumiem izvairīties nākotnē. Protams, ir jāveic arī uh, ģimeņu samierināšanas procedūra starptautiskā līmenī. Padome, uh, runājot par nolaupīšanas gadījumiem, ja bērnu nolaup viens no vecākiem, uh, ir jāizmanto uh, spēkā esošie jurisdikcijas instrumenti, un, protams, ir iespējams uh, izmantot šo ģimenes samierināšanās procedūru uh, arī starptautiskā līmenī, ņemot vērā dalību valstīs izveidoto pārauku praksi. Protams, ka ombuda vadītā institūcija ir veiksmīgs mehānisms, bet mums ir jāveic turpmāk kodifikācijas procedūra ko lietas labā dara Eiropas parlaments. Mēs regulāri sazinamies ar ombudu, lai varētu iepazīties ar pilsoņu prasībām, sūdzībām. Uh, ir izstrādāti vairāki priekšlikumi. Un Mēs, protams, mēģinām vienmēr ņemt vērā abu vecāku intereses, bet priekšplānā jebkurā gadījumā vienmēr būs bērni intereses un ir jārod kaut kāds risinājums. Vecākam ir savā starpā jāvienojas un pateicoties medizācijai, to bieži vien ir vienkāršāk eh, izdarīt, eh, izvairoties no nevajadzīga psiholoģiska un emocionāla sprieguma. Un, protams, jāprūpēs par konflikta risināšanu mierīgā ceļā un eh, izvairoties no virknes bioloģisku, uh, eh, birokrātisku barjeru. Bet ko mēs īsti esam darījuši? Esam izveidojuši novatorisku pieju, jo mediācija vai ombuda iesaistīšana strīdu risināšanā nav uh, likumdošanā atrunāta. Ne, pašreizējā likumdošanā ne, arī kādi priekšlikumi ir dzirdēti komisijas gaiteņos. Ko tad Eiropas parlaments dara, kad uh, pie mums griežas neapmierinātie vecāki? Mēs Eh, mēģinām viņiem sniegt pēc iespējas vairāk informācijas un arī sniegt emocionālu atbalstu. Eh, jārūpējas arī par to, lai cilvēkiem būtu iespējas konsultēties ar ekspertiem. Bet mediācijas princips kā tāds nav vēl skaidri definēts. Mēs jau pašā sākumā vecākus informējam par to, ka vienošanās ir uh, balstīta uz brīvprātību un, protams, šo lietu var izskatīt atbildīgā dalība valsts iestāde saskaņo ar dalību valstī spēkā esušiem likumiem. Jau no pašas pirmās dienas Mēs stāstām, kādu lomu spēlē, piemēram, ombuds, eh, ko var darīt dalībvalstu iestādes un eh, kādas ir vecāki iespējas konsultēties ar ekspertiem. Mēs esam izstrādājuši tādu kā ētikas kodeksu ombudam, eh, kas ir jāievēro, ja viņš saskars ar bērnu nolaupīšanas gadījumiem. Tas ir eh, atrunāts arī re, direktīvā, regulās atvainojas 2000 eh, šķērsvītra 52, un īsnībā eh, tur arī ir vienīgā atsauce uz likumdošanu, kas izmantojam šādos gadījumos. Noslēgumā vēlējos pateikt, ka izmantojot Stokholmas programmu, mēs varētu ombuda šo amatu, šo pozīciju veidot tādu stingrāku un spēcīgāku un ir jāiepazīstas ar tām iespējām, kā Eiropas Savienība labāk varētu definēt tās rīcībā esošos likumdošanas instrumentus. Tātad ir jāveic kodifikācijas procedūra un e, jāpadomā par to, kā izmantot šādu startautisku mediāciju ģimeņu strīdu risināšanā. Līdz ar to, eh, pateicoties eh, spēcīgākiem un harmonizētākiem noteikumiem, varētu izveidot darbojušos eh, likumdošanas pamatu, uz kura balstoties varētu risināt delikāts jautājums. Del, del prossimo anno, in particolare la commissaria Reding. Nākamā gada janvārī, februārī Redingas kundze ir apņēmusies piedāvāt vairākas iniciatīvas, priekšlikumus, eh, parūpējoties par labāku bērnu aizstāvību šādos gadījumos. Un mēs saprotam, eh, ka tas varētu arī nozīmēt ģimeņu ombuda institūcijas spēcināšanu. Protams, ir jāpadomā par labāk dažādu eh, likumdošanas instrumentu koordināciju, lai uh, E, nodrošinātu vislabāko bērnu tiesību un interešu aizsardzību, lai viņi beigās nebūtu galvenie cietēji šādās uh, procedūrās. Paldies, turpin priekšsādātāji. Tagad uh, es došu vārdu kolēģiem no dalību valstu parlamentiem. Ļoti daudz kolēģi ir pieteikušies no Holandes, um, saim, no Holandes parlamenta, un pēc tam vēl kolēģi no citām valstīm izteiksies no Grieķijas arī. Un tagad Kvikštots kundze no uh, pārstāvju palātas Holandā. Priekšsēdētais kundze, paldies! Es pārstāvu Holandas senātu mēs dzirdējām patiešām daudz informācijas. Man pat īsti tagad nav skaidrs, ar ko sākt savu uzstāšanos. Bet es vēlējos atzīmēt uh, dažas lietas. Pateicoties Hāgas bērnu aizsardzības konvencijai, eh, Hāgas konvencijai, mēs esam eh, guvuši patiešām ļoti labu pieredzi. Ir arī īpaš, eh, īpaša amatpersona, kas sazinās ar tiesnešiem citās valstīs. Un Eh, ir arī īpašas tiesas, kas risina bērnu nolaupīšanas eh, lietas, un līdz ar to esam guvuši patiešām daudz noderīgas pieredzes šajā jomā. Bet kas man sagādā bažas? Es dzirdēju eh, šeit uzstāšanos par surogātu vecākiem, bet pirms to atrunāt juridiskajā plāksnē es vēlējos skaidru un gaiši pateikt, ka šeit ir daudz ētisku un medicīnisku aspektu, un uh, tam ir jāpievērš pietiekami rūpīgi, jo Nīderlandē mēs nošķiram, piemēram, uh, e, surogāt vecāku praksi, kas uh, tiek veikta ļoti augstā tehnoloģiskā līmenī, un e, praksi kas tiek veikta zemākā līmenī. Mēs runājam par tādu surrogata vecāku praksi, kad eh, bērns eh, pilnībā ir radīts no abu bioloģisko vecāku ģenētiskā materiāla, kas pēc tam tiek implantēts surrogata mātei. Un eh, tā ir atšķirīga situācija, jo citreiz ir tā, ka pati uh, surrogāt māte patiešām arī bioloģiski ir bērnu māte. Ja mēs šos gadījumus konkrēti neatrunāsim, mēs varētu nonākt tādā situācijā, kad e, bērns pats pieņems galēju lēmumu, pie kur no vecākiem palikt. Jāņem vērā, ka Nīderlandē komerciāla surrogāta vecāka praksa ir aizliegta, bet ir ļoti grūti jau noteikt, vai tas ir komerciāli vai nē. Varbūt jūs gribat izpalīdzēt savai kaimiņienei vai uh, jūs esat izteikts ģimenes cilvēks un tā tālāk. Tātad šo komerc praksi nošķirt no tīri medicīniskas prakses ir sarežģīti. Un Nīderlandē ir arī obligāti jāsniedz konsultācijas, ja kāda ģimene vēlas izmantot surrogātu vecāku pakalpojumus. Tātad šeit ir ārkārtīgi vēl daudz tādu sažģītu aspektu, kas ir ļoti rūpīgi jāizpēta, un vispirms ir varbūt arī jāatrunā šīs ētiskās un medicīniskās fineses, pirms mēs vispār pievēršamies visai jurisdikcijai. Un es vēlējos pateikt sekojušo, bērnam ir tiesības zināt, no kurienes viņš ir nācis, kas ir viņa vecāki. Un un tas ir jānorāda arī dzimšanas apliecībā, un vai dzimšanas apliecībā mēs norādīsim arī surgātmāts vārdu, tas ir tāds kutelīgs jautājums. Un starptautiskā bērnu konvencija bērnam piešķir tiesības uzzināt visu par savu izcelsmi. Un tā tad no sākuma precizēsim visus medicīniskos un etiskos aspektus, un pēc tam pievērsīsimies varbūt uh, vēl citām matērijām. Tā, uh, es saņēmu tik daudz informācijas, ka tagad esmu nedaudz apmulsusi. Atgriežoties pie bērnu nolaupīšanas jautājumu, mēs Eiropas Savienībā esam pieredzējuši vairākus gadījumus, bet mēs izmantojam Hāgas konvenciju un Brisele 2 bis regulu, līdz ar to, nu, esam pietiekami labi aprīkot, lai šādas situācijas risinātu, bet, piemēram, ASV viss uh, neizstās tik eiforiski, un, protams, ir arī uh, mūsu valstīs grūtības, no, eh, vecākiem ir finansiāls grūtības, un tas situācija apgrūtina. Un, ja, piemēram, ir jābūt, uh, ja viens no vecākiem ir ASV, viens dzīvo Eiropā, tad tas visu procedūru un apmeklēšanas iespējas tikai sadārdzina un sarežģīja. Liels paldies! Paldies, turpin priekšsēdētāja. Mēs ņemsim vērā jūsu ieteikumus, proti divpusēju sarunu veikšanu ar ASV. Tagad Zena Loklu kundze no Grieķijas lūdzu. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε και αγαπητοί συνεδροί μέλη της Παλδίες, priekšsēdētājs kundze, Eiropas parlamenta deputāti, Esmu patiešām gandarīta par jūsu piedāvāto iniciatīvu. Un es vēlējos teikt, ka jūs esat veikuši patiešām iespaidīgu darbu. Bet uh, Eiropas likumdošanas īstenošana dalību valstīs uh, nevienmēr ir uzslavas vērta. Uh, Bet runājot par bērnu aizsardzību un eh, ģimeņu mobilitātes eh, uzlabošanu, eh, šeit Grieķijā ir īpaša situācija. Mēs 2009. gadā parakstījām Hāgas konvenciju, tātad burtiski ļoti nesen. Uh, Un pateicoties Hāgas eh, konvencijai, mēs eh, varam garantēt to, ka tiek eh, ņemtas vērā bērnu tiesības, ja vecāks šķērso robežu kopā ar viņu. Ir jāparūpējas arī par labāku sadarbību starp izcelsmes valstīm un ir ak aktīvi jācīnās pret bērnu nolaupīšanu. Grieķijā ir izveidota centrāla iestāde, kas risina visus šos jautājumus, un, protams, dalību valstīs procedūras ir atšķirīgas, sarežģītas, tieši tādēļ vajadzētu parūpēties par centrālas iestādes ierīkošanu, kas varētu risināt visus šos pārobežu gadījumus. Ir jāparūpējas par sociālo aizsardzību un uh, bērna interesēm ir jābūt mūsu galvenajam postulātam. Protams, eh, mēs visi apzināmies, ka šis darbs nav viegls, nav viegli izveidot tādu procedūru, kas būtu ļoti homogēna un saskaņot visās dalību valstīs. Mēs visu to saprotam. Bet, eh, piemēram, Grieķijā, un es pieļauju, ka citās valstīs arī tā ir bērni tiek adoptēti, tiek adoptēti nepilngadīgi bērni, un, protams, tas nav nekas jauns, bet Eiropas līmenī to visu izkontrolēt nu no dienu ir sarežģīti. Mums, protams, vajadzētu parūpēties par savu pilsoņu dzīves atvieglošanu, nevis tieši pretējo. Un tieši tādēļ mums ir aktīvāk jādiskutē par eh, šādu iestāžu gūto veiksmi, par to, ko tās varētu darīt. Uh, Eh, kolēģu komentārus es uzklausīju ļoti uzmanīgi. Es vēlēšu pateikties Rafaelai Paljasko par viņas veikto darbu un eh, Viņa arī teica, ka dalību valstīm vajadzētu izveidot tādus kā informācijas reģistrus, arhīvus, un eh, tajos noteikti ir jāievēro personas datu aizsardzības principi, bet tas varētu būt veiksmīgs mehānisms, ko mēs varētu izmantot turpmākajā darbā. Ir Eh, jāpadomā par labākiem eh, mehānismiem. Tajā pašā laikā ir eh, vienmēr jāpaturprātā subsidaritātes princips. Dalību valstīs ir jāpieņem konkrētas koordinētas programmas, runājot arī par startautisko adopciju, ir jāparūpējas, lai cilvēki, kas strādā šādās aģentūrās, būtu pietiekami labi izglītot, lai būtu iespēja arī konsultēties ar psihologu, un Ko darīt tādos gadījumos, ja tiek eh, adoptēts bērns ar īpašām vajadzībām? Neaizmirsīsim, eh, ka bērnam ir arī tiesības eh, tapt uzklausītam un Preliasko kundze jau to minēja, citi kolēģi tāpat to pieminēja savās prezentācijās. Kā jūs domājat, kāds būtu piemērotais vecums, lai bērns varētu izteikties tiesā? Tātad, cik vecam ir bērnam jābūt, lai viņš varētu izteikties, kad viņš ir pietiekami nobriedis? Tas ir mans jautājums. Kādu vecumu robežu jūs pievērotu? Protams, runājot arī par eh, bērnu nolaupīšanu, šeit ir jāievieš īpaša likumdošana, īpaša noteikuma jās, ja, ir jākonkretizē, vai bērns uh, nāk no valsts, ar kuru uh, mēs esam iesaistījušies uh, paplašinātās sadarbības procedūrā vai nē. Un vienmēr paturēsim prātā arī Brisele 2 regulu un Hāgas konvenciju. Paldies! Paldies turpin priekšsēdētāji! Nākamais runātājs ir Manuels Altaba Vavals no Spānijas senāta. Lūdzu, paldies, priekšsēdētājs kundze. Manuprāt, mūsu trešais darba cēliens bija ārkārtīgi intriģējošs un e, vecāku atbildība ir viens no ģimeņu tiesību pīlāriem. Tagad vēlējos Uh, pievērsties vairākiem punktiem. Mēs runājam par uh, dalīto aizbildnību. Tagad Spānijā par to norisinās aktīvas diskusijas, un Spānijas senātā mēs esam pasūtījuši veikt pētījumu par to, uh, kādas uh, sekas varētu būt likumdošanai attiecīgajā jomā. Tātad runājot par kopīgo aizbildnību. Eh, kopīga aizbildnība uh, eh, varētu būt viena no privileģijām, bet tā nekad nevarētu būt uh, automātisks princips, un nevienu no vecākiem nevar piespiest uzņemties aizbildnību. Bet, ja kāds no vecākiem vēlas palikt kopā ar savu bērnu vai vairākiem bērniem pēc laulības šķiršanas, jā, to varētu paredzēt kā principu, bet mēs jau nejaucam aizbildnību uh, ar vecāku atbildību. Un gan mātei, gan tēvam ir jācenšas vienoties savā starpā, ņemot vērā labākās bērnu intereses un bērnu vēlmes. Lai izvairītos eh, par jebkuru cenu no ģimenes saišu pāraušanas. Ir arī jādomā par labāku likumdošanas sistēmu. Kas notiek Spānijā? Likumā ir rakstīts, jums ir jārīkos bērnu labāko interesu vārdā. Bet kurš tad lemj, kas ir bērna intereses, kurš tās definē? Piemēram, tēva intereses var atšķirties, tēva izpratne par šīm interesēm var atšķirties no mātes izpratnes par bērnu interesēm. Un, protams, arī vecvecākiem te būtu kaut kas sakāms, un arī valsts prokurors šīs intereses varētu aplūkot atšķirīgi no citiem procesā iesaistītajiem. Ja mēs vēlamies definēt bērnu intereses, eh, tās ir jādefinē ļoti precīzi, un tad ir jāsaprot, kurš tad īsti tās definēs. Mm -hmm. un bērna intereses beigās definē tiesnesis. Bērnam ir tiesības uh, satikties ar abiem vecākiem pēc laulības šķiršanas, uh, var būt kopīgā aizbildnība. Un, ja pāris, ja precēts pāris ir šķīries vai dzīvo šķirti, tad tiem joprojām ir tiesības satikties ar savu bērnu, bērnam ir tiesības satikties ar vecākiem. Ja mēs runājam par kopīgo aizbildnību, eh, tās ir vecāku tiesības un eh, viņi tās var izmantot, lai labāk savienotu darba un ģimenes dzīvi un gan, tēvai, gan, gan tēvam, gan mātei ir jābūt tiesībām uzņemties atbildību par savu bērnu, veltīt brīvo laiku gan bērnam, gan arī dar, Ja rodas konflikts starp šīm dažādajām interesēm, tad, protams, tiesnesim ir jāpieņem labākais lēmums, labākais spriedums, vadoties arī pēc bērnu interesēm. Un, ja ir iespējas uh, uzņemties šo kopīgo atbild, aizbildnību, tad tas vecākiem arī ir jādara. Protams, ir arī kopienas likumdošana un dalībvalsts likumdošana. Ja notiek laulības šķiršanas starp dažādu valstu pilsoņiem, protams, tas viss vēl sarežģīja, un iepriekšējie runātāji to eh, pietiekams pilgti ilustrēja savās prezentācijās. Un Eiropas Savienības likumdošanai vajadzētu piedāvāt tiesnesim pietiekami labs instruments, lai viņš varētu pieņemt eh, vis tādu spriedumu, kas nāktu par labu pirmām kārtām galvenokārt bērnam ja uh, šķiroties, ja laulātam pārim šķiroties, viens no vecākiem uh, izlēmi doties dzīvot uz citu valsti, tad, protams, ir jāparedz uh, iespējas, lai bērns varētu šo vecāku arī turpināt redzēt un apmeklēt. Bet, ja, piemēram, bērns vairs nevēlas vienu no vecākiem redzēt, tad ir, tad tiesnesim ir jāspriež kādi īsti vispār ir bijuši eh, šie laulības šķiršanas pamudinājumi. Tālāk runājot par apmeklējumu tiesībām. Es vēlējos eh, pieminēt valodniecisko aspektu. Spāņu valodā mēs runājam par apmeklēšanas tiesībām vai tiesībām apmeklēt. Ne jau par tiesībām apmeklēt uh, zobārstu vai frizieru vai kādu citu speciālistu, bet eh, šis formulējums spāņu valodā nozīmē kaut ko tādu, ka jums ir noteikta vizīte pie konkrētas personas, lai, viņu tiktos, lai ar viņu tiktos uz noteiktu laiku. Eh, šis vārds visiting rights nenozīmē to, ka, piemēram, jūs pavadāt eh, laiku kopā ar bērnu vai varat baudīt šo kopīgi pavadīto laiku. Tātad formulējums ir tāds visai neveiksmīgs. Tālāk runājot par ģimenes interesēm. Arī vecvecākus skar šī laulības šķiršanās. Pat ja vecāki izšķiras, vecvecāki joprojām vēlēsies tikties ar mazbērniem. Tie ir visi tā ir tāda veida problemātika, kuru būtu vienkāršāk risināt, ja visās dalībvalstīs būtu labāk harmonizēti laulību līgumi, jo laulību līguma spēlētā loma varbūt ir zināmā mērā tāda preventīva, un ja tie tika pieņemti pirmām kārtām harmonizētā veidā, tad varbūt varētu izvairīties no virknes veselu problēmu. E, jā, priekšsēdētājs saka, ja mēs runājam par apmeklēšanas tiesībām, tā varbūt ir tāda uh, Tas ir varbūt tāds neveiksmīgs tūkojums, jo oficiālajos dokumentos eh, un arī vācu valodas dokumentos mēs, piemēram, šeit izšķiram bez uzrecht un umgangsrecht. Tā tad eh, tāda atšķirīga gradācija lingvistiskajā režīmā. Es pati arī e, vienmēr varu tikai ieteikt pāriem, kas vēlas stāties laulībā, noslēgt šo laulības līgumu un ja cilvēki noslēdz laulības līgumu, viņi varbūt eh, vairākas reizes pārdomās pirms šķirt laulību. Bet Vācijā aizvien pieaug to cilvēku skaits, kas slēdz šos laulību līgumus. Tālāk runājot par uh, eh, tūkojumu problēmām, mēs runājam par uh, kopīgu aizbildnību un šķirt dalīto aizbildnību. Es domāju, kopīga aizbildnība, gemeinsames zorgerecht vācu valodā ir veiksmīgāka definīcija. Es uh, tagad vēlējos vārdu kolēģiem no juridisko lietu komitejas lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlējos uzdot jautājumu mūsu ekspertiem. Protams, Eh, es domāju, ja mēs eh, rīkojam semināru un jums uzdod jautājumus, tad eh, tā ir tāda ļoti jauka procedūra, jo jūs varat varbūt uzrunāt plašāku publiku. Tālāk, runājot par vārdarbību ģimenē, uh, bieži vien uh, vīrieši galvenokārt tiek turēti aizdomās par vardarbību ģimenē. Nu, varbūt dažreiz tās ir sievietes, bet ja viens no vecākiem tiek turēts aizdomās par var, vardarbību, ko tas nozīmē, ja šī lieta tiek izskatīta tiesā? 13. pants. Hāgas konvencijā, kā tas tiek interpretēts. Tagad atgriežoties pie citiem runātājiem, 46. pāns. Tur ir runāts par mantojumtiesībām. 2009. gadā pieņemtie notikumi 105, 7, eh, runājot par eh, juridisko jurisdikcijas tīklu. Eh, trīs runātāji šorīt jau par to runāja, par dialogu veidošanu jurisdikcijas lietās, par sadarbību tieslietās. Vai tas viss tiks balstīts jau uz iepriekšējām iestrādēm, jo es zinu, kas ir šis jurisdikcijas tīkls. Es pārstrāvu tieši Kanārijas salas Eiropas parlamentā, un mums jau ir zinām pieredze šajos jautājumos. Es domāju, ka mums ir jāparūpējas. E, par labāku šī tīkla izstrādu un mums eh, pirms to izmantot pilnā apmērā varbūt vajadzētu iegūt vairāk zināšanu par tā funkcionalitāti. Priekšsēdētājs kundze. Es domāju, nepietiek ar to, ka, piemēram, viens no vecākiem uh, apsūdz otru vecāku kaut kādās kļūdās, lai varētu šķirt laulību. Uh, Bet, ja mēs runājam par apmeklēšanas tiesībām, īstenībā tā, tam ir jābūt apmeklēšanas pienākumam. Mums nevajadzētu runāt arī par to, ka viens no vecākiem ir kaut, kaut kā vainīgs. Aizbildnībai ir jābūt kopīgai. Ja nu vienīgi uh, viena vecāka aizbildnība kaut kādā veidā varētu kaitēt bērnam, vai, vai teiksim, tad bērna atrašanās mātes vai tēva sabiedrībā varētu būt kaitīgi pašam bērnam. Un mums nevajadzētu šādās uh, tiesu procedūrās pateikt, ka, piemēram, viens no vecākiem ir labāks vai sliktāks. Vajadzētu vairāk uzticēties abiem laulātajiem un izteikt tādu spriedumu, kas nāktu par labgalmu no kāda bērnam. Protams, ir jāiepazīst ļoti uzmanīgi ar visiem lietas apstākļiem un uh, Jāsaprot, ka ir arī kaut kādas kopīgas uh, jurisdikcijas tradīcijas. Jāņem vērā, ka Eiropas Savienības tradīcijas jurisdikcijā ir visai līdzīgas, un uh, mūsu legālā kultūra arī zināmā mērā ir līdzīga ar kopīgām iezīmēm. Un arī mūsu vērtības galu galā ir kopīgas. Uh, ja kāds pateiks, es Eh, ņemšu vērā tikai to, ko saka manas dalībvārds valsts likuma burts. Tas eh, būtu bezatbildīgi. Mums ir arī plašāk jāievēro tās tiesības un spriedumi, kas ir pieņemti citās valstīs. Mēs taču mēģinam izveidot tādu kopīgu uh, legālo telpu. Protams, vēl ārkārtīgi tāls ceļš ir ejams, bet mēs jau solīt pa solītim virzāmies uz priekšu. Un nevajadzētu tikai rādīt ar pirkstu citu dalībvalstu virzienā un teikt, ah, mēs jau to darām labāk un mēs visu darām savādāk, bet vajadzētu respektēt vairāk citam citu. Liels paldies, saka priekšsēdētāji, tagad došu vārdu kolēģim no Portugāles parlamenta. Paldies, priekšsēdētāji. Ah, parlamenta deputāti, dāmas un kungi, es ah, pirmām kārtām vēlētos jums pateikties ah, Portugāles asamblējas vārdā par to, ka sarīkojāt šo sanāksmi. Tā ir bijusi ārkārtīgi informatīva visiem no mums. Es saprotu, ka laika nav daudz, tāpēc es izteikšu tikai dažus komentārus, runājot par darbu seminārā. Attiecībā uz pārobežu strīdiem un atbildību to gadījumā man ir tādi vispārīgi apsvērumi paužami par starptautisko juridisko situāciju. Pirmām kārtām attiecībā uz savstarpēju dalībvalstu tiesu spriedumu atzīšanu attiecībā uz vecāku statusu. Protams, ir eh, svarīgi uzklausīt bērnu, lai noteiktu vecāku atbildību. Uh, Taču šodien mēs dzirdējām, ka pastāv ļoti daudz veidu, kā darīt šīs lietas, dažādi noteikumi, kā rīkot bērnu uzklausīšanas, un es baidos, ka tā rezultātā varētu neizdoties savstarpēji atzīt spriedumus, eh, kas eh, reglamentē vecāku atbildību, jo viena dalība valsts var nolemt, ka bērns nav adekvāti uzklausīts citā dalība valstī, kurā ir pieņemts lēmums. Līdz ar to jautājums, vai nebūtu labāk ieviest minimālos standārtus, minimālo procedūru, kas paredzētu bērnu uzklausīšanu, lai tā neradītu šķēršļus eh, spriedumu savstarpējai atzīšanai, un eh, lai tādējādi nerastos ievērojami kavējumi juridiskajos procesos. Vēl runājot par starptautisko adopciju. bērna intereses ir primārās adopcijas procedūrā Portugālē. E, tur tiek mēģināts atrast labāko ģimeni bērnam. Bet e, tas nevienmēr nav tas, ko vēlētos iedzīvotāji. Šobrīd e, Portugālē ir jauns likums, kas reglamentē civiltiesiskos aspektus bērnu adopcijai bet ja tikai eh, dalību valsts likumi to reglamentē, tad adopcija var būt eh, sarežģīta. Startautiskie noteikumi savukārt paredz izmaksas, kaut vai ne, ne tikai ceļošana no vienas dalību valsts uz otru, bet eh, te varbūt arī ilgāka procedūra un varbūt nepieciešams rast kopsaucējs starp dažādām juridiskajām sistēmām. Uh, Tāpēc galu galā nebūtu nekāds pārsteigums, ja mēs konstatētu, ka tikai 53 uh, eh, Portugāles, uh, tikai 53 uh, eh, Portugāles bērni ir adoptēti uh, no Portugāles pilsoņu puses un tikai 11 ārzemju bērni ir adoptēti Portugālē. Šī situācija nekādā veidā neatvieglot adopciju. Uh, ja mēs eh, nolemjam, ka starptautiskā adopcija ir labākais risinājums bērnam. Paldies! Deputāti no Portugāles un no Grieķijas uzdeva jautājumus par bērnu uzklausīšanu. Eh, varbūt eksperti šajā jomā eh, Sjogrens kundze varētu mums sniegt atbildi šajā jautājumā īsumā. Jā, tieši par bērnu uzklausīšanu, ko jūs ieteiktu? Um, thank you. Paldies. Es uh, nevēlos uh, nosaukt kādu konkrētu vecumu uzklausāmajiem bērniem. Manuprāt, uh, viss, ko es gribu pateikt, ka septiņi vai astoņi bērni, tas ir pārāk mazs bērns. Zviedrijā bērni tiek uzklausīti, kad viņi ir sasnieguši 17, 18 gadu vecumu. Uh, Un, manuprāt, bērnu uzklausīšana tiesā vispār nav labākais risinājums. Ir arī citas iespējas, kā uzklausīt bērnu viedokli. Tā es uzskatu. Paldies! Labi, es domāju, ka varbūt eh, uz citiem jautājumiem nāksies atbildēt eh, savstarpējās eh, sarunās ar ekspertiem. Varbūt, ka par adopciju ar Glasko kundze varēs pati pārunāt ar deputātiem, un tagad es došu um, Vekas kundzei gala vārdu. Paldies, priekšsēdētē. Kolīgas. Dargie kolēģi, dāmas un kungi, es domāju, ka šīs pēcpusdienas cēliens bija patiešām ļoti intriģējošs. Mēs runājam par vecāku atbildību, par bērnu tiesībām, un man radās tāds iespējas, ka gan starptautiskā, gan nacionālā līmenī emocijas sit augstu vilni. Šis ir jautājums, kas vienaldzīgi neatstāja nevienu. Uh, E, tas tajā pašā laikā ir arī pietiekami delikāts jautājums, un mēs paši savu valsts tiesvedībā konstatējam, ka tie ir konflikti starp vecākiem un bērniem, un e, valstu likumdošanai ir ļoti grūti te atrast tādu risinājumu, kas aizstāvētu gan bērnus, gan arī vecākus. Ja uh, attiecības eh, pieņem aizvien tādu starptautiskāku raksturu, tas, protams, visu lietu vēl vairāk sarežģīja. Es dzirdēju vairākus priekšlikumus, ko es ņemšu līdzi kā tādu ceļamaizi, un to, ar to iepazīstināšu arī savus kolēģus, un es arī sapratu, ka ir ļoti daudz dažādu starptautisku līmeņu instrumentu, uh, Eh, piemēram, Briseli 2 bis regula, kas eh, nodrošina labāku strīdu risināšanu un mēs runājam arī par neatliekamiem gadījumiem, par tādu steidzamības raksturu, un eh, ja mēs vēlamies E, piešķirt šīs apmeklēšanas tiesības, ja bērns e, tiek atstāts pie viena no vecākajiem. Es zinu, ir arī dalībvalstu likumdošanā atrunāts šādas situācijas, un, protams, e, ja bērnam vienu gadu ir jādzīvo pie viena vecāka, tad uh, ir jāņem vērā labākās bērnu intereses un eh, tādēļ ir jāparūpēs pēc, pēc iespējas ātrāku un gludāku procedurālo norisi. Tālāk runājot par bērnu tiesību aizsardzību, uh, uzklausīšanas tiesības, mēs uh, holandiešu valodā vairāk runājam par runāšanas tiesībām. Uh, Un e, te kolēģi uzdeva jautājumu, kāds būtu optimālākais vecums - 7, 12 gadi. E, debats par to drīz sāksies arī Beļģijā, bet e, kas notiek starptautiskā arēnā? Galvenokārt arī jāpadomā par to, kādā veidā uzklausīt bērnus, kā viņus iztaujāt mēs vēlamies pieprasīt, lai cilvēki, tiesneši, kas iztaujas bērnus, būtu arī attiecīgi izglītoti, lai viņi varētu šāds uzklausīšanas rīkot. Un tāpat ir jābūt īpašam bērnu tiesību advokātam, kādai uzticības personai, kas būtu apmācīts tieši sazināties un strādāt ar bērniem, lai bērni mierīgi varētu izteikties, lai viņi varētu uh, ieteikt vārdos savus izjūtas, uh, Uh, nepiedaloties šajās sarunās vecākiem, lai viņiem nemēģinātu mēģināt ieņemt uh, vienu vien vecāku pozīciju. Un ja mēs runājam par šo starptautisko raksturu, starptautisko kontekstu, es dzirdēju to uh, kolēģis no Spānijas runāja par kopīgajām vērtībām Eiropā par apmeklējumu tiesībām, par bē, vecāku iespējām, vecāku atbildību, ka ir jāuzticas dažādām tiesiskajām sistēmām. Un tālāk šeit tik runāts arī par paraugu prakses izmantošanu. Jā, noteikti mēs varētu vairāk uh, uzzināt uh, par to, kāda pieredze vispār un kādas tradīcijas valda dalība valstīs un mediācija starptautiskā līmenī varbūt netiek izmantota vēl ļoti bieži, bet, ja runā par konfliktu risināšanu, mēs varbūt ar juridisku instrumentu palīdzību varētu jau virzīties e, tādus pārliecinošus soļus uz priekšu un ņemt vērā to pieredzi, kas jau ir gūta citās dalībvalstīs un tad citreiz arī pārņemt. Es domāju, Eh, mums ir eh, plašāk jāizmanto mediācijas procedūra, jāsniedz eh, palīdzību bērniem arī tad, kad tiek pieņemti lēmumi par apmeklēšanas tiesībām. Mums ir jāsaprot, kā to ir iespējams ieviest jurisdikcijā, kā tas tiks praktiski izmantots sadzīvē. Uh, lai cilvēki var, tiešām sev pienākošās tiesības varētu baudīt par visiem 100%. Tālāk šīs diskusijas, pie kura no vecākiem atstāta bērnu, uh, vajadzētu uh, varbūt šajās sarunās jau pašā sākumā iesaistīt mediātoru arī starptautiskos gadījumos, lai uh, konfliktu atrisinātu pēc iespējas ātrāk, ņemot vērā galvenokārt bērnu intereses. Paldies, turpina priekšsēdētāji, paldies. Uh, Beļģijas prezidentūras pārstāvēju. Tagad mēs uh, apspriedāmies par bērnu un vecāku tiesībām. Vēlējos pateikties visiem runātājiem. Mēs uh, pārunājām pašas akūtākās problēmas. Tagad došu vārdu Lūģi Berlingeram, kas ir juridisko lietu komitejas um, vicepriekšsēdētājs. Viņš uh, vadīs pēdējo sanāksmes daļu. l'ultima questa, vero? Sì, sì. Siamo giunti all'ultima sessione. Šī ir eh, pēdējā mūsu semināra daļa, respektīvi ceturtā daļa. Un eh, šī daļa ir eh, atvēlēta ģimenes stāvoklim un ar to saistītajiem jautājumiem Eiropā. Veidojot eh, ģimenēm un iedzīvotājiem draudzīgu Eiropu, nākas risināt problēmas ar pārvietošanos, ar eh, dokumentu atzīšanu, un tas var radīt ievērojams problēmas. Jo šīs problēmas varbūt varat nepamanīt, bet es tās apzinos, jo Eiropas iedzīvotājiem ir pārvietošanās brīvība, Viņiem ir brīvība dzīvot jebkur Eiropas Savienībā, un ja viņi šo brīvību izmanto, tad katram ir jābūt eh, jebkurā viņa izvēlētā dalība valstī atzīstamai identitātei. Iedzīvotājiem jābūt iespējai pierādīt savu ģimenes stāvokli, lai viņi varētu pieteikties pabalstiem un sociālajām garantijām, jebkam, uh, no kā varētu gūt labumu jebkurš attiecīgajā dalību valstī. Jūs nevarat vienkārši apgalvot, ka ir pārvietošanās brīvība. Patiesībā ir jānodrošina šī brīvība, jānodrošina, ka cilvēka cieņa tiek ievērota, ka cilvēka cieņa tiek atzīta. Un, uh, stāvoklis situācija, status, kādā ir eh, iedzīvotājs, ir status, ko viņš ņem līdzi, un šim statusam ir jābūt eh, pārnesamam, viegli atzīstamam un cienītam. Tas ir jādara bez milzīgiem birokrātijas apjomiem. Iedzīvotājiem nevajadzētu justies kā viesiem citā dalību valstī. Viņiem nevajadzētu justies kā tādiem, kas lūdz eh, sev īpašus noteikumus vai piekāpšanos. Viņiem nevajadzētu kaunēties no sava atšķirīguma. Un tāpēc šī savstarpējā atzīšana ir ārkārtīgi svarīga. Ja iedzīvotājs pārvietojas no vienas dalību valsts uz otru, šim iedzīvotājiem ir jābauda juridiskā nepārtrauktība. Gadā ir 15 tūkstoši gadījumu, kad tiek reģistrēts ģimenes stāvoklis, jeb civilais status, un no šiem gadījumiem viena trešdaļa ir saistīta ar pārobežu pārvietošanos. Līdz ar to oficiālo dokumentu un certifikātu starptautiskā atzīšana Eiropā ir būtisks jautājums. Eiropā ir 80 tūkstoši iestāžu, kas nodarbojas ar šiem jautājumiem, un brīžiem šķiet, ka ir 80 tūkstoši šķēršļu līdz ar to, jo ir milzīga birokrātija, un birokrātijas sarežģīja procesus. Ja jūs eh, strādājat šādā iestādē un kāds ierodas pie jums ar kādu jautājumu, vieglākais ir pateikt, nē, atvainojiet, mēs to nevaram izdarīt. Mums vajadzētu pielikt tam punktu. Būtu jābūt efektīvām tiesībām. Tiesībām iztikt bez šādas milzīgas birokrātijas. ģimenes stāvokļa juridiskā atzīšana, juridiskā stāvokļa pārnešana, problēmas ar kultūru atšķirībām, ar tulkojumiem, oficiāliem, apstiprinātiem tulkojumiem, tas viss prasa laiku un naudu, un daudziem iedzīvotājiem tas ir milzīgs šķērslis. Tāpēc es uzskatu, ka man manā ievadā ir jānorāda, cik svarīgi iedzīvotājiem ir šie jautājumi. Es nesaku, ka ikvienam tagad vajadzētu nepārtraukti pārvietoties apkārt pa Eiropu, bet eh, mums visiem vajadzētu apzināties šīs problēmas. Eiropā reizēm paveras milzīga plaisa starp bagātajiem un nabagajiem, un, to, un arī birokrātiska plaisa kas ir saistīti ar dokumentu kopijām, dokumentu transkripcijām, kas ir vajadzīgi vienai dalību valstī, kuras ir jāiegūst kādam iedzīvotājam, ko tas nevar iegūt. Tas var radīt milzīgus šķēršļus un ierobežot piekļuvi zināmiem dzīves aspektiem. Tāpēc man ir jautājums, kāpēc Eiropa nepārtraukti sarežģīja procesus, Kāpēc ir tik sarežģīti panākt, ka iedzīvotāja ģimenes status eh, tiek eh, atzīts eh, citā Eiropas Savienības dalību valstī? Tad vai, piemēram, uzvārda jautājums. Uzvārdu piešķiršana var būt liela problēma dažās valstīs. Ja jums ir divi uzvārdi, varbūt valstis, kuras atsakās to atzīt, un jums nākas izvēlēties tikai vienu no tiem. Citās valstīs var tikt neatzīta jūsu valsts piedarība. Uh, Vienā pasē jums būs viens uzvārds, otrā pasē jums būs divi uzvārdi. Tas nozīmē, ka pastāv problēmas, ka jūs kā iedzīvotāji var neatzīst, neatzīt, jo pastāv atšķirības starp šiem abiem dokumentiem. Jums var izpalikt iespēja izmantot virkni tiesību. Jūsu tiesības uz vārdu ir jūsu tiesības būt jums pašiem, un jūs nosakāt, kāds būs jūsu vārds, nevis kaut kāds klērgs birojā, kas jums diktē, kādam ir jābūt jūsu vārdam. Es domāju, ka cilvēku ikdienai šie jautājumi ir ļoti svarīgi, pastāv milzīgas nesakritības. Laulība arī ir viena šāda joma. Es te tagad negribu runāt par vienzimumu laulībām vai civilajām partnerībām, kas uh, paredzētas dažās uh, tiesiskajās sistēmās un citās netiek atzītas. Uh, Pastāv virkne citu jautājumu, kas ir saistītas ar laulību tiesībām. Atšķirības vienas, dal valsts dalība, vienas valsts likumdošanā no otras, piemēram, apliecības. Šajā jomā arī ir vajadzīga savstarpēja atzīšana, bet, ja pastāv nesakritības starp valstu tiesiskajām sistēmām, tiek radīti šķēršļi pārvietošanās brīvībai. Eiropas parlaments ir eh, cīnījies ar šo jautājumu sadarbībā ar dažādām institūcijām, mēģinot risināt praktiskās grūtības, ar ko saskars iedzīvotāji dalību valstu tiesību aktu sistēmu nesakritības dēļ. 2009. gada 25. novembrī tika apstiprināta Stokholmas programma, kurā dalība valstis tika aicinātas pilnībā atzīt iedzīvotāju tiesības visā Eiropas Savienībā, tostarp arī savstarpēji atzīt dalību valstu dokumentus, kas ir saistīti ar ģimenes statusu. Šis jautājums ir vitāls Eiropas uh, tiesiskajai telpai certifikātu, kvalifikāciju, tostarp akadēmisko atzīšanu. Tie ir visi ļoti svarīgi status dokumenti. Mēs nevēlamies panākt pilnīgi viendabīgu likumdošanu. Mēs negribam uh, sistēmu, kur uh, viens risinājums der visam. Nē, mēs gribam savstarpēju uzticēšanos un savstarpēju atzīšanu. Ja jums nepatīk kādas uh, valsts veikti pasākumi, uh, Tas nenozīmē, ka jums vajadzētu to padarīt par problēmu, kas ierobežotu cilvēku pārvietošanās brīvību. Es domāju, ka šis ir ļoti būtisks komisijas zaļās grāmatas aspekts. Un te ir jārunā arī par atzīšanu gadījumos, kad eh, dokumenti ir atšķirīgos formātos, un jārunā par to ļoti steidzami. Eh, nesen nāca klajā ziņojums par Stokholmas programmas ieviešanu, un eh, tajā mēs aicinājām eh, respektēt iedzīvotāju vajadzības. 58% no iedzīvotājiem Eiropas Savienībā uzskata, ka ir vajadzīgs pieņemt pasākums visā Eiropas Savienībā, lai atvieglotu juridisko instrumentu savstarpēju atzīšanu, kas attiecas uz uh, civilo statusu. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji vēlas kaut kādu vienotu visaptverošu reakciju, kas ļautu viņiem uh, izmantot uh, vienlīdzīgu viņu tiesību aizsardzību, lai kur viņi arī būtu, tostarp tiesības uz viņu vārdu, identitāti, tiesības uh, iesniegt pierādījums par savu vārdu un identitāti, tiesības uz ģimeni, tiesības precēties un citas pamatiesības. Eiropas Savienībai vajadzētu kalpot iedzīvotājiem, un uz to mēs arī tiecamies. Dalību valstu kalpošanai saviem mērķiem, patmīlībai nevajadzētu radīt šķēršļus šajos procesos, nevajadzētu ierobežot pārvietošanās brīvību un arī graut uzticēšanās atmosfēru, citu valstu juridiskajām sistēmām un savstarpējai sapratnei. Tāds ir aicinājums no Eiropas parlamenta puses dalību valstu parlamentiem. Kopā strādājot Eiropas parlaments, dalību valstu parlamentu un pilsoniskā sabiedrība var veidot dialogu, lai panāktu progresu šajā jomā. Paldies, es vēlētos līdz ar to sākt mūsu diskusiju ir eh, ieradušies eh, eksperti arī no Eiropas komisijas puses, lai iepazīstinātu mūs ar zaļo grāmatu par civilo statusu. Mums ir starptautiskā komisija par uh, civilo statusu, kas ir paredzēta starpvaldību sadarbības uzlabošanai šajā jomā. Es vēlētos atgādināt runātājiem, ka pastāv arī laika ierobežojumi - desmit minūtes katram runātājam, un mēs sāksim ar profesoru Polu Lagārdu, kas ir eh, tiesību profesors eh, Parīzes universitātē. Viņa prezentācijas nosaukums ir civilā statusa dokumentu atzīšana un reģistrācija pārrobežu gadījumos, pašreizējā situācija dalību valstīs un iniciatīvas Eiropas Savienības līmenī. Uh, Vārds profesoram Lagārdam. Paldies, priekšsēdētāji! Kā jau jūs norādījāt savās ievadu piezīmēs, eh, Eiropas Savienības iedzīvotājiem ir tiesības pārvietoties starp dalību valstīm un apmesties dažādās dalību valstīs. Tas nozīmē, ka viņas, viņu civilais un ģimenes status ir savstarpēji jāatzīst. Tieši tā kā tas ir norādīts viņa oficiālajos dokumentos, iedzīvotājiem vajadzētu būt iespējai pārvietoties un uh, ņemt līdzi viņu civilā statusa dokumentus, nepaliekot bez tiem robežu ķērsošanas reizēs. Bet te pašā laikā Eiropas Savienība nav vēl uzņēmusies nekādas iniciatīvas, lai risinātu problēmas šajā jomā. Starptautiskā civilajam statusam eh, veltītā komisija ir bāzēta Strasbūrā, un tā ir maza starpvaldība organizācija, kuras rīcībā ir diezgan nelieli resursi, taču tā mēģina risināt uh, statusa dokumentu savstarpējās atzīšanas problēmas. Mani šīs dienas secinājumi būs saistīta ar to, ka ir jābūt sadarbībai starp Eiropas Savienību un šo organizāciju, starptautisko civilā statusa komisiju. Pārvietojoties, jūs eh, burtiski sakot ņemat savu uh, civilo statusu līdzi un uh, iedzīvotājiem nevajadzētu būt problēmām to darīt. Notikumi, kas ietekmē viņu dzīvi un kas maina viņu civilo statusu, arī ir jāreģistrē, jāatzīst un jāpieraksta viņu uh, civilā statusa dokumentos. Piemēram, eh, paraudzīsimies uz situāciju, kad iedzīvotājs apmetas kādā dalību valstī, vēlas tur aprecēties un sūtīt šajā valstī skolā bērnus vai pat doties pensijā šajā citā valstī, un viņam ir jāpierāda viņa civilais status. Tas nozīmē, ka viņam ir jāiesniedz eh, civilo status apliecinoši dokumenti, kas ir izstrādāti un izsniegti viņa izcelsmes valstī. Šis iedzīvotājs saskarsies ar virkni problēmu, kaut vai tas pats tulkojums. Jā, protams, eh, viņa dzīvesvietas valsts eh, nesapratīs dokumentus valodā, kas ir viņiem sveša, no viņiem to nevar gaidīt. Bet eh, civilā statusa Komisija ir e, konstatējusi virkni komisiju, kas, konvenciju, kas varētu palīdzēt iestādēm darbā ar šiem dokumentiem. Šie dokumenti varētu, šīs konvencijas varētu palīdzēt iestādēm e, efektīvāk atzīt e, dokumentus, vai tie būtu laulības certifikāti vai dzimšanas apliecības. Ir bijusi ideja saskaņot šos dokumentus, izmantojot eh, daudzvalodīgas veidlapas, ko viegli var atzīt eh, dalību valstis, eh, kas ir pievienojušās konvencijai par daudzvalodu certifikātiem. Ir Arī ideja no Eiropas komisijas, patiesībā no Redingas kundzes puses, izveidot vienoto civilā statusa dokumentu, kas palīdzētu Eiropas iedzīvotājiem apliecināt viņa civilo statusu, kad vien tas būtu nepieciešams. Un uh, šo ideju civilā statusa komisija ierosināja jau pirms uh, dažiem gadiem, taču pastāv daži praktiski sarežģījumi šīs idejas īstenošanā, jo šim vienotajam dokumentam būtu jābūt veidotam no jau esošiem certifikātiem, un tad tos uh, arī vajadzētu savstarpēji atzīt. Šis eh, vienotais dokuments būtu diezgan lielā mērā saskaņots, un tajā nebūtu iekļautas deklarācijas, kuras nevajadzētu eh, izplatīt visām iestādēm svešajās valstīs. Uh, tāpat arī ir jārunā par informāciju, ko pievieno civilā statusa dokumentiem, kad tiek mainīts individa ģimenes vai civilais status. Piemēram, cilvēks var piedzimst vienā valstī, uh, viņa vecāku status var tikt atzīts otrā valstī, viņš var apprecēties vēl trešajā valstī, nomirt ceturtajā valstī. Un eh, šajās situācijās tiks reģistrēts akts, eh, kurā, kurš parāda šo notikumu, kas ir mainījis personas civilo statusu, bet eh, visiem šiem notikumiem vajadzētu būt uzskaitītiem vienotā reģistrā. Līdz ar to cilvēku dzīve kļūtu daudz vienkāršāk, jo īpaši tad, ja visi šie notikumi tiktu reģistrēti individa izcelsmes valstī, kā tas šobrīd nenotiek šīs manis pieminētās konvencijas uh, tiecas atvieglot starptautisko informācijas apmaiņu. Piemēram, ja jums ir vienas valsts izsniegts uh, dzimšanas apliecinājums, šai valstī vajadzētu nosūtīt informāciju otrajai valstī, kas ir iesaistīta situācijā. un uh, lai atvieglotu uh, iestāžu savstarpējo sadarbību, mēs arī esam izveidojuši virkni saskaņotu veidlapu, kas ir jāaizpilda. Protams, uh, par vispārīgiem principiem runāt ir viegli, bet praktiskā puse ir sarežģīta. Ir sarežģīti paredzēt, kādu informāciju jāsniedz uh, otras uh, valsts iestādēm, vajadzīgā informācija var atšķirties vienā valstī un citās. un uh, notiek sarunas, lai uh, panāktu kādu vienprātību par šo nepieciešamo informāciju. Reģistru atjaunošana var notikt tikai tad, ja notikumi, kas mainījuši personas civilo statusu, ir atzīti valstī, kas saņem šādu informāciju, un tā es nonāku pie sava nākamā punkta - notikumi, kas maina civilo statusu svešā valstī. Piemēram, Iedzīvotājiem svešā valstī ir civilā statusa dokumenti, tie ir atzīti, bet iedzīvotājs vēlas, lai eh, notikumi, kas iekļauti viņas civilā statusa dokumentos, kā piemēram eh, laulības, bērnu piedzimšana, tiktu atzīti nevien viņu izcelsmes valstī, bet arī valstī, kurā viņi ir apmetušies. Eiropas Savienība ir eh, panākusi ievērojamu progresu attiecībā uz eh, šķiršanās atzīšanu. Te mēs runājām par Brisele divi dokumentiem, kas to padara iespējamu. Eiropas kopiena tiesa arī ir analizējusi Eiropas eh, valsts piedarības koncepciju gan Kinpola gadījumā, uh, Tostarp arī tika skatīta aizbildnība pār bērnu uh, valstī, kas nebija viņa dzimšanas valsts, bet paveicamo darbu saraksts joprojām ir garš ceļā uz uh, civilā statusa maiņas notikumu saskaņošanu, ja šie notikumi norisinās trešajā valstī. Problēma ir tāda, ka uh, šī valsts var neuzskatīt, ka tai ir jāatzīst uh, šādi notikumi. Mēs no savas puses mēģinām izkļūt no sprukām, kādas rada konfliktējoši tiesību akti. Nesen ir pieņemta konvencija par dzīmumu maiņas jautājumiem, par eh, cilvēku vārdiem un par reģistrētu partnerību atzīšanu. Ir jāņem vērā trīs aspekti. Ir eh, sarežģīti atzīt civilo statusu, ja šīs civilā statusa pārmaiņas notiek ārvalstīs. Es domāju, ka būtu svarīgi uh, izmantot civilā statusa komisijas uh, pieredzi. Es domāju, ka šeit noderētu mūsu konvencija, lai izveidotu kopienas līmeņa instrumentu. Ļoti iespējams, ka Mūsu organizācijas pieredze būtu noderīga šī instrumenta īstenošanā. Vēl viena noderīga pieeja būtu lūgt uh, Eiropas Savienības valstis ratificēt dažas no mūsu pieminētajām konvencijām, kā piemēram 16. konvenciju pār daudzvalodīgu sertifikātu izsniegšanu, vai arī konvenciju pār eh, partnerību atzīšanu. Vēl viena iespēja, ko varētu izskatīt Eiropas Savienība, ir piedalīties eh, sarunās, kas notiek ar šo konvenciju dalību valstīm. Pašlaik konvencijas pieļauj reģionālām organizācijām piedalīties sarunās. Un līdz ar to mēs varam piedalīties arī sarunās par jauniem nolīgumiem. Līdz ar to es uzskatu, ka šīs pieejas vajadzētu apsvērt, lai garantētu mūsu iedzīvotāju labklājību. Paldies eh, Lagāra kungam! Un tagad došu vārdu Šantālai Nastai, kas ir starptautiskās civilās status komisijas direktori. Merci, monsieur. Paldies! par iespēju uzrunāt jūs pēc Lagārda kunga. Es varbūt runāšu par kaut ko arī līdzīgu, bet iesākumā gribu Eh, pastāstīt par to, ko Startautiskā civila status komisija īsti dara. Tā ir eh, iesaistīta eh, plašos darbos, lai nodrošinātu tiesiskumu. Um, ICCS ir strādājusi pie vārdu reģistrēšanas, kas neapšaubām ir svarīgs jautājums. Uh, bet par to gan šodien nerunāsim, runāsim par citām lietām. Jūs eh, varbūt tā īsti eh, no manis neuzklausīsiet ievadu par šo komisiju, jo faktiski to jau pastāstīja Lagards, bet es vēlētos arī sīkāk, tomēr sīkāk parunāt eh, par citām lietām saistībā ar komisijas un komisijas izstrādātiem dokumentiem. ICCS eh, saskaņo likumus, kas ir saistīti ar eh, individu un eh, ģimeni caur tiem dokumentiem, kur ir sagatavoti citās valstīs, arī saskaņojot dokumentus attiecībā uz civilu statusu starp dažādām institūcijām. Un tieši mēs uz šiem pēdējiem aspektiem arī tagad vērsīsim uzmanību. Uh, ja uh, eh, indivīds ir pilsonis, tad šim indivīdam neinteresē, vai visur ir identiskas tiesības, bet interesē tas, ja kādā valstī viņam uh, lūdz um, iesniegt uh, dzimšanas apliecību, tad ir svarīgi, lai šo apliecību var šo dokumentu saņemt uh, no savas izcelsmes valsts. Un tā nav tikai formalitāte. Civilā statusa dokumenti ir tādi dokumenti, kuriem jāpārvietojas kopā ar cilvēkiem. Tas ir saistīts ar pārvietošanos, ar brīvību. Un pat tiešām šai brīvībai nav jābūt tikai uz papīra, bet attiecībā uz starptautisko civilā statusa komisiju. Tad mm, šis te princips eh, ir eh, nevienmēr bijis spēkā visus ilgošos, ilgs, visus daudzos gadus. Un šeit nu ir runa eh, par daudz valodu eh, kodificēšanas eh, paraugiem, par šabloniem, kuriem nevajadzētu būt saistītiem ar kādu uh, tulkošanu vai tālāku apstiprināšanu, lai tie kalpot par pierādījumu citā valstī. Uh, daudzvalodu formulārs ir ceturtajā pielikumā, un šeit mēs redzam, ka daudzvalodu formulas, formulāri, kuros ir gan teksts, gan dažādi kvadrāti, ir saistīti ar tādām valstī, valodām, ar kurām vajadzēja komisijai strādāt, lai sagatavotu šādu kodu, kur, kur būtu visas valodas iekļautas. Un tā komisijas šabloniem uh, ir iespēja, šiem šabloniem ir, ir iespēja izmantot uh, daudzvalodu dokumentu starptautiski, un tas ir saistīts uh, ar 76. gada 16. konvenciju, par kur arī runāja Pols Lagards. 16. Uh, konvencija ir izveidos dzimšanas apliecību, laulības un uh, miršanas apliecību starptautiskos formulārus. Varu arī uh, tagad izteikt atsauci uz 20. konvenciju, kas uh, ir notiek 1980. gadā, kas atvieglo laulības ārvalstīs un visu to, kas saistīts ar laulību apliecībām. Šāda apliecība ir izdota desmit valstīs un tiek izmantota terminoloģija, kas nāk no pielikuma, lai varētu e, nodrošināt to, ka daudzās e, valstīs e, vienādi traktē vienu dzimumu laulības. 1977. gada 15. septembris ir e, datums, kad e, 17. konvencija ir sākuši strādāt. Un tas ir saistīts ar to, ka vajag e, padarīt par tiesiskiem visiem civilā status, e, visus civilā status e, dokuments, kas saistīts ar nacionalitāti, e, E, dzīves vietu vai ierasto uzturēšanos. Un šie dokumenti ir izdoti, un arī tos dokumentus, kur ir izdot saistībā ar uh, laulību vai civilo statusu. Mēs esam izveidojuši savu veidu monitoringas sistēmu, lai varētu uh, šos dokumentus arī pārbaudīt tā institūcija, kuras tos ir izdevusi. Un tagad vēlos pāriet pie otrā savu priekšlasījuma punkta, un tas ir e, elektroniskās e, civilā status dokumentu pārraides platforma. Tas, protams, e, maksā, un tas ir ārkārtīgi ambiciozs projekts, kura pamatā ir visjaunākās tehnoloģijas, kas palīdzētu pārraidīt dokumentus Un tas būtu ļoti, tas ļoti atvieglinātu dzīvi eh, cilvēkiem, individiem un ģimenēm um, Eiropā. Līdz 2008. gadam vajadzēja izstrādāt prototipu, lai varētu veikt eh, elektronisko dokumentu pārraides testēšanu. Eh, to gan pabeidz martā 2009. gadā, un līdz ar to eh, šis projekts, eh, kuru virzīja komisija, saņēma Eiropas komisijas finansējumu, un tas arī ir saistīts ar civilā status transnacionālo programmu. Katrā ziņā tas ir elektronisks rīks, kurš aizvietos lēno spāsta pakalpojumus ar, ar augstiem tehnoloģiskiem uh, Eh, risinājumiem. Bet eh, līdz šim to iz, eh, iz, izlietoja tikai otrā pielikuma dokumentu sakarā. Tomēr mēs varētu veikt šādu informācijas apmaiņu divpusējas vienošanās sakarā vai arī starp dažādām institūcijām vienā un tai pašā um, valstī. Nu, bet vēl neviens tādu jaunu platformu nav uh, izveidojis. Protams, ka šai platformai jābūt vienkāršai, drošai, pieejamai un izturēšanas izmaksām jābūt uh, minimālām. Un bez tām dokuments, kuru jūs saņemat, var būt arī tāds, kurš satur attēlus. Eh, Startautiskās eh, civila status komisijas eh, internetu vietnē ir arī demonstrācija. Mēs varam redzēt, kā strādāt ar šo te uh, informācijas tehnoloģiju Rīgu, Rīgu kopu un, tā, un arī nodrošināt eh, drošību. Bet nepieciešams tikai internets savienojums un brauzers, pārlūk programma un arī eh, savietojams eh, dekoders, lai savienotu signālus un tas arī ir saistīts ar to, ar kādu veidu datiem jūs strādājat. Katram lietotājam būs iespēja lietot standarta elektroniskos uh, informācijas nesējus, ko parasts lietotājs lieto. Un tas cilvēks, kuram ir domāta šī informācija, kad viņš griezīsies pie platformas, tas var atkodēt šo informāciju un tad varbūt būs nepieciešama arī papildus informācija, tā daudz valodu un eh, kriptēta informācija eh, ir tā informācija, kuru būtu grūti izmantot. Papīra formātā tiek pārvērsta par PDF un XTML. Un tad var arī vadīt šo informāciju nacionālajā datubāzē, lai tiešā veidā to Mm, papildināt vai atjaunotu, ja tas ir nepieciešams nacionālajai institūcijai. Tas tā tad varētu būt variants, kā novērst eh, informācijas aprites šķēršļus un uzlabotu kā cilvēku ikdienu, tā arī e, to institūciju darbu, kur iesaistīti civilā statusa e, dokumentu apritē. Un tas nozīmē, ka nevajadzēs eh, izlaitot netik daudz laika, ne finanšu līdzekļus, lai iegūtu vajadzīgos dokumentus. Elektroniskā eh, civilā statusa informācijas pārraide eh, ietver sevi gan dažādus dokumentus, gan būs saistīta ar to, ka varēs izmantot, samazināt izdevums šādai datu pārraidēji. Platforma arī nodrošinās to, ka civilā statusa dokumenti e, pārvietosies drošākā veidā un līdz ar to varēs arī novērst potenciālu krāpniecību attiecībā uz civilu statusa dokumentiem, e, kas pat tiešām varētu būt ļoti bīstam, ja tāda notiek. Atbalsts no nacionālajām institūcijām dalību valstīs ir ārkārtīgi svarīgs, eh, lai varētu veikt pilnu tehnoloģisko procesu. Un līdz ar to arī ir jāpieņem lēmumi par tiesisko uzraudzību. Un pretējā gadījumā ja neskait šos aspektus, nu, varam uzskatīt šo instrumentu par atvērtu instrumentu, un eh, starptautiskā civila status komisija nodrošina šo schēmu un, eh, akti, un atbalsta šo platformu. Paldies! Paldies referentēm! Paldies Nastas kundzei, un tagad es dodu vārdu Eiropas komisijai. Salle Saastamoinenai. Viņai ir tiesiskā sadarbības un eh, civil lietu nodaļas pārstāve, kur, un viņa runās par uh, zaļo grāmatu un civilo statusu. Lūdzu, jums vārds. Paldies priekšsēdētāji, kungs, godātie Eiroparlamentārieši, dalībvalstu parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Esmu patiešām gandarīta jūs informēt par to, ko esam apņemšies iekļaut zaļajā grāmatā, kas tieši tagad top. Tur tiek runāts par uh, ģimenes stāvokli apliecinošu dokumentu starptautiskā dzīšana. Zaļo grāmatu esam apņēmušies pieņemt jau Uh, šī gada decembrī, un es jūs tagad iepazīstināšu ar to darbu, kas jau ir paveikts. Šodien es esmu pēdējā runātāja, uh, tādēļ ir iespējams, ka es jau kaut kādus domu graudus atkārtošu. Lūdzu, neņemiet man to ļaunā. Es savu prezentāciju esmu sadalījis divās daļās. Pirmām kārtām es runāšu par uh, pašreizējo situāciju, un otrām kārtām iepazīstināšu jūs ar to, ko esam apņēmušies darīt turpmāk. Pirmais jautājums, ko varētu uzdot, ir tāds, kādēļ komisija vispār uh, ir sākus konsultāciju procedūru, lai varētu uh, veicināt dokumentu brīvu pieejamību un e, pieejamību arī tiem dokumentiem, kas skar e, ģimenes stāvokli. Eiropas e, pilsoņu mobilitāte šodien ir kļuvusi par pilnīgi pašsaprotamu lietu. Jaņem vērā, ka ir apmēram šie 12 miljoni cilvēku, kas strādā, darbojas, dzīvo kādā citā dalība valstī, kas nav viņu uh, dzīves vieta vai dzimšanas vieta. Uh, Eiropas, uh, depu, Eiropas Savienības pilsoņi joprojām, diemžēl, saskars ar vairākām barjerām, tad, kad viņi mēģina pilnībā uh, baudīt sev pienākošās tiesības. Uh, tas arī tika atspoguļots komisijas ziņojumā, kas tika sagatavots 2010. gadā. Tas skāra Eiropas Savienības pilsonību. Mēs arī iepazināmies ar neseno Eirobarometra statistiku, kas bija veltīta uh, civilai tiesībām. Saskaņā ar gūtiem rezultātiem divas trešdaļas respondentu atbalsta tādu pasākumu ieviešanu, kas varētu uzlabot šo dokumentu apriti starp dalību valstīm. Komisija jau agrāk pieprasīja divu pētījumu veikšanu, lai varētu labāk iepazīties ar tām grūtībām, ar ko pilsoņi joprojām šajā jomā sastopas. Uh, Tātad runājot par dažā, piekļuvu dažādiem dokumentiem un e, otrām kārtām piekļuvu tādiem dokumentiem, kas apstiprina cilvēku ģimenes stāvokli. E, jūs varat iepazīties ar šo pētījumu rezultātiem arī komisijas tīmekļa vietnē e, viens no iemesliem, kādēļ pilsoņi sastopas ar šādām grūtībām, ir tas, ka iestādes, kas izsniedz dokumentus, kas apstiprina cilvēka ģimenes stāvoklī. Vēl nav uh, pietiekami labi koordinējuši savu darbību, jaņem vērā, ka šādu, šādu dokumentu veidi ir daudz un neskaitāmi. Protams, eh, pilsoņi var sastapties ar grūtībām tādēļ, ka nevienmēr viņu dokumentus pieņem, akceptē dalību valstu iestādes bez eh, dažādu administratīvu aktivitāšu veikšanas. Piemēram, viņiem ir eh, dokumentiem ir jābūt ar apostīlu vai ir jāiesniedz citi dokumenti, lai piekļūtu pie uh, Uh, tādu dokumentu, kas apstiprina ģimenes stāvokli. Tālāk pilsoņi vienmēr zina, kuras tad ir attiecīgās iestādes, kas var legalizēt viņu dokumentus. E, vai viņš uz turien var doties, jebkurā laikā, cik viņam šādi pakalpojumi izmaksās, un vai šīs formalitātes tiks veikts pietiekam ātri, ja, piemēram, e, cilvēkam dokumenti ir nepieciešami jau nākamā dienā, e, vai viņš viens dienas laikā varēs visu to nokārtot. Nu, mums tie varbūt šķitīs tādi nenozīmīgi jautājumi, bet bieži vien tie pilsoņiem rada gūzmu, dažādu nepatikšanu un grūtību. Šāda nenoteiktība, vilšanās, frustrācija noteikti eh, nepalīdzēs izveidot Eiropu, kas kalpo saviem pilsoņiem. Ja mēs runājam par eh, ģimenes stāvokli apstiprinošiem dokumentiem, šeit ir vēl citi jautājumi, uz kuriem jārod atbildes. Proti, eh, šī, šo dokumentu satura atzīšana, atzīšana vairākās dalību valstīs, savstarpējā atzīšana. Protams, ka dalību valstīm ir uh, uh, jānorāda konkrēti dati, tātad uh, dzimšanas datums, laulību datums, miršanas datums, bet šajos dokumentos, šie dokumenti automātiski netiek atzīti citā dalību valstī. Uh, Katrai dalību valstī ir savs pasākumu un likumu kopums, kas nosaka šo dokumentu izsniegšanu, tie ir procedurāli noteikumi, un uh, dalību valstīs tie var būt ļoti atšķirīgi. Piemēram, uh, ja paternitāte ir noteikta vienā dalību valstī un to apstiprina dokuments, to automātiski neatzīst citā dalību valstī, ņemot vērā dažādas procedurālās atšķirības. So to be able to meet Uh, uh, uh, lai varētu pārvarēt šīs grūtības un uh, lai Eiropas uh, pilsoņu tiesības tiktu ievērots arī praksē, tieši tādēļ mēs esam uzsākuši publisku konsultāciju procedūru, pateicoties arī zaļajai grāmatai, kas, kur katru brīdi ieraudzīs uh, dienas gaismu. Mēs runājam par uh, dokumentu atzīšanu un par tādu dokumentu atzīšanu, kas uh, apstiprina cilvēku ģimenes stāvokli. Šie aspekti ir iekļauti zaļajā grāmatā, jo uh, tas ir atrunāts arī Stokholmas rīcības plānā un komisijai tagad ir prātā divi likumdošanas priekšlikumi, uh, Eh, ko mēs eh, varētu īstenot tad, kad Stokholmas programma jau būs uzņēmusi lielāks apgriezienus. Eh, mēs arī runājam par iespēju atteikties no apostila, ja dokumenti ir jāiesniedz kādai citai dalību valstī, un par savstarpēju ģimenes stāvokli apliecinošu dokumentu atzīšanu. Mēs esam uh, apņemušies izstrādāt atšķirīgus, eh, divus atšķirīgus priekšlikumus un esam patiešām apņemušies iesaistīties plašās konsultācijās, lai eh, tie vainagotos ar panākumiem. Ir dokumenti, kas pierāda ģimenes stāvokli, un ja šie dokumenti pilsonim ir jāizsniedz kādā iestādē, bieži vien iestādes pieprasa šī dokumenta apstiprināšana, apstiprināšana palīdzība, vai tas ir jāapstiprina notariāli vai vēl kaut kādā citā veidā. Protams, eh, iestādes vēlas pārliecināties, ka dokuments patiešām ir īsts, ka tas nav viltots un ka tajā uh, iekļautā informācija arī atbilst patiesībai, lai izvairītos no krāpniecības. Ja eh, dokumentam ir uzlīmēts apostils, to var arī iesniegt citā dalību valstī tātad legalizācijas procedūra ir norisinājusies. Bet jāņem vērā, ka bieži vien viss šīs prasības pilsoņiem izmaksā daudz naudas, tās prasa laiku un pilsoņiem nozīmē tikai papildus grūtības. Mums ir jāparūpējas par uzticības gaisotnes veidošanu. Eiropas Savienībā ir kopējā tiesiskuma telpa, un Eiropas komisija domā par to, kā samazināt šīs grūtības un dažādas birokrātiskos slogus, un uh, varētu padomāt par attiekšanos no apostila uh, vairākās dalību valstīs. Zaļā grāmatā tas viss ir pietiekami plaši izklāstīts. Atteikšanās no apostila varētu tikt īstenota sadarbojoties dažādu dalību valstu iestādēm, un izcelsmes valsts iestāde varētu kontaktēties ar citu iestādi, ja tai ir, piemēram, kaut kādas šaubas par eh, piedāvātā dokumenta kvalitātu un uzticamību. Tāpat mēs varētu izveidot standartizētas veidlapas, un mēs jau esam guvuši pietiekami daudz pieredzes sazinoties ar citām starptautiskām organizācijām, kas šādas standartizētas veidlapas jau eh, kādu laiciņu izmanto. Savstarpēja ģimenes stāvokļa apliecinošu dokumentu atzīšana ir izšķirīgi svarīga. Ja mēs runājam par uh, dažādu situāciju starptautisko raksturu, ir jāparūpējas par to, lai dokuments, kas ir izdots vienā dalību valstī, tiktu atzīts arī citā dalību valstī, tajā valstī, kurā, piemēram, tagad pilsons uzturas. Tagad ir viens uh, ģimenes stāvokļa aspekts, kas tiek atzīts visās dalību valstīs. Piemēram, tas, ja persona ir šķīrusies, un ja persona ir šķīrusies, tas tiek atzīts arī tajā valstī, kur šķiršanās ir notikusi, vai arī citā valstī. Ja jūs esat šķīrušies Grieķijā, jūsu šķiršanās status tiek, eh, šķirtas personas status tiek atzīts arī, piemēram, Itālijā, un Itālijā jūs varat stāties laulībā arī atkārtoti. Mēs tāpat. Uh, vēlamies panākt to, eh, lai arī citas ģimenes stāvokļu formas eh, tiktu atzītas eh, citās dalībvalstīs, piemēram, vārds, vārda maiņa un citas ģimenes stāvokļa detaļas, civilā status detaļas. Tāpat ir jāsaprot, ka šeit lomu spēlē dažādi kultūras, reliģiozi un citi faktori, kas ir atšķirīgi dalībvalstīs. Un tas var uh, novest pie tādas situācijas, ka, piemēram, eh, dokumentā nevar reģistrēt eh, vārdu, jo tas nav saskaņā ar to likumdošanu, kas darbojas dalību valstīs, un viņi, piemēram, nevar saukties dažādos vārdos dažādās dalību valstīs, un uh, ir jāparedz iespēja pilsonim saglabāt savu identitāti, jebkurā gadījumā. Mēs esam dzirdējuši, ka starptautiskā līmenī ir paveikts patiešām daudz, lai varētu labāk definēt šo ģimenes stāvokļu principu, civilā status principu, un tas ir arī atrunāts vairākās starptautiskās konvencijās. Bet ne visas dalība valsts ir parakstījušas šīs konvencijas. Tādēļ situācija joprojām ir neskaidra. Protams, Eiropas Savienībai vajadzētu uh, arī aktīvāk līdzdarboties uh, eh, Startautiskajā civila status komisijā un mēs esam arī uh, nepacietības pilni iepazīties ar pirmo pilotu projektu rezultātiem, kas uh, kādā brīdī tiks noslēgti, ja mēs runājam par dokumentiem, kas apliecina civilo status. Mēs, protams, vēlamies pēc iespējas ātrāk risināt uh, tās problēmas, ar ko ikdienā sastopas Eiropas Savienības pilsoņi, tad, kad viņiem kaut kur ir jāuzrāda vai ja viņiem ir jāsaņem šāds civilo status apstiprinošs dokuments. Tagad mēs eh, esam pašā procesa sākumā un mēs ar lielu nepacietību gaidīsim iesaistīto pušu uh, viedokli. Mēs vēlamies uh, nodrošināt šo atgriezinisko saikni, lai konsultācijas, kas turpināsies līdz pat nākamā gada aprīlim, būtu pēc iespējas auglīgākas. Un visbeidzot, vēlējos pateikties Eiropas parlamentam par to, uh, ka tika organizētas tik vērtīgas diskusijas, pateicoties semināram, esam guvuši vielu pārdomām, un komisija tagad būs gluži vai spārnot un dosies ar jaunu spāru atpakaļ pie gaidāmā darba. Paldies! Grazie, rappresentante della Commissione. Paldies. Paldies komisijas pārstāvēji. Jā, gaidāmās konsultācijas patiešām spārno arī mūs, un tagad atvēlēsim laiku debatēm. Es, mēs vēlētos uzklausīt uh, deputātus uh, no dalību valstu parlamentiem un, protams, uh, labprāt došu vārdu arī Eiropas parlamenta deputātiem, vai kāds vēlētos izteikties. la collega Tainen. Jā. Okay. <laughs> Jā, ich möchte hier mal nicht als... Lūdzu, Teins kundze, nu īstenībā es tagad nevēlējos uh, izteikties kā Eiropas parlamenta deputāte, bet gan kā vācu notāre. Ja mēs runājam par uh, cilvēku cilvēku status noteikšanu un par uh, šo dokumentu izsniešanu, uh, Tas patiešām ir ļoti sarežģīti, vai mēs runājam par dažādu līgumu slēgšanu. E, cilvēkam ir jādeklarē savs ģimenes stāvoklis, savs civilais status, un bieži vien ir visai bēdīgi, ka Eh, paiet ļoti ilgs laiks, eh, līdz eh, Pēlsons var saņemt šādu dokumentu, un tas ir ļoti sarežģīti, gumija tiek vilkta garumā, un bieži vien tas prasa pat vairākus gadus, lai cilvēki varētu noslēgt līgumu. Un, protams, ir ļoti skumji, ka ja kāds dodas, piemēram, uz trešām valstīm, uz ASV un Kanādu, uh, Eh, kur eh, Vācijas pilsoņi uzsāka uzņēmēju darbību, noslēdz dažādas uzņēmēju darbības līgumus un tur aktīvi darbojas eh, biznesā, viņiem patiešām ir ilgi jāgada, lai lietas sāktu virzīties uz priekšu. Un šāds civilā statusa institūts, es par to līdz šim vēl nebiju dzirdējis, tagad noteikti uzmanīgāk papētīšu, ar ko viņi īsti nodarbojas. Mums kā Eiropas parlamenta deputātiem vajadzētu censties E, sadarboties ar šādiem un cita veida institūtiem, e, veikt labāku, koordinētu sadarbību un e, vajadzētu parūpēties par to, kā atvieglot mūsu pilsoņu dzīvi un lai vajadzētu arī parūpēties par to, lai viņiem būtu vienkāršāk uzsākt uzņēmē darbību ārzemēs, ja viņiem ir jāizrāda kaut kāda konkrēta deputāta. Ja Eiropas Savienības pilsonis dodas uz ārzemēm, mums vajadzētu arī parūpēties par Eh, nolīgums lēkšana ar ASV, Kanādu un Izrēlu, jo šajās valstīs darbojas un dzīvo pietiekam daudz Eiropas Savienības pilsoņu, arī Austrālija. Es šeit varētu pieminēt, viņas varētu iesaistīt šajā sadarbības sistēmā, lai mūsu pilsoņiem būtu vieglāk uh, veikt šādu sadarbību arī trešajās valstīs. Paldies! Grazie, grazie del intervento. Paldies, Tēnas kundzei. Vai vēl kāds vēlētos izteikties? Eko, prego. Lūdzu, kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Nīderlandē arī darbojas līdzīga komisija, kas sniedz konsultācijas par civilo statusu, un es vēlēšu pavaicāt, vai jūsu komiteja sadarbojas ar uh, šo uh, orgānu, kas darbojas Nīderlandē. Paldies! se la Commissione, vuole, la Commissione europea vuole rispondere o chi per essa. Prego. Vai komisija vēlējās atbildēt? Je peux répondre à madame euh, la députée. Es euh, vēlētos euh, atbildēt. Un no savas puses var teikt, ka mm, civilā statusa komisijai ir savi darba modeļi, Mums ir uh, nacionālās pārstāvniecības dalība valstīs. Ir arī eksperti mūsu organizācijas darbības jomās, kas nozīmē, ka mums ir pārstāvi dažādās ministrijās, tos ir piekšlietu ministrijās, tieslietu ministrijās, tas ir galvenās, kas nodarbojas ar civilā statusa jautājumiem, un ir arī pārstāvi ārlietu ministrijās. Nīderlandes pārstāvība mūsu organizācijā sadarbojas ar jūs pieminēto Nīderlandes institūciju, un patiesībā daudzi no šīs institūcijas darbiniekiem ir arī mūsu organizācijas Nīderlandes atzara biedri, vai nu bijuši, vai arī joprojām tādi ir. Paldies! Nākamajam runātājam vārds. την ημερίδα όπου πρόεδρος... Paldies, es e, vēlējos pateikties par to, ka man tiks sniegt iespēja piedalīties šajā sanāksmē. Un es arī vēlējos e, pateikt, ka esmu gandarīta, ka priekšsēdētā krēslā sēž e, Itālijas vēsturē tik nozīmīga persona. Tālāk, ja mēs runājam par uh, brīvu dokumentu kustību, uh, ir ārkārtīgi daudz problēmu, kas vēl ir jāatrisina. Un mums ir Eh, jāgarantē tas, lai dokumenti tiktu atzīti eh, savstarpēji dalībvalstīs, ir jāuzlabo eh, spēkā esošās procedūras un ir jāparūpējas par uh, certificētu dokumentu atzīšanu visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, lai tiem visās valstīs būtu vienāds spēks. Un, ja jūs vēlaties kaut ko pierādīt attiecīgajā dalību valstī, jums ir tiesībām to piedā, pierādīt ar jūsu rīcībā esošo dokumentu. Paldies vēlreiz par semināru organizēšanu un man bija patiešām ļoti liels prieks piedalīties šajā pasākumā. Paldies! E Paldies par jūsu devumu diskusijā. Vai vēl kāds vēlas izteikties? So very... Paldies eh, par ārkārtīgi interesantu un eh, informatīvo diskusiju. Tā bija ļoti vērtīga. Un es vēlētos uzdot jautājumu par eh, civilā statusa dokumentiem. Vai tie attiecas arī uz laulību apliecībām? Un kas notiek gadījumos, ja viendzimumu pāri saprecas un mēģina panākt eh, savas eh, laulības eh, dokumentu apliecinājumu atzīšanu dalību valstī, kur ir atļauta tikai vīriešu un sievietes savienība. Un kāpēc šis, šī laulības atzīšana ir saistīta ar līguma 81. pantu 11. punktu? Es nezinu, kurš varētu atbildēt uz šo jautājumu paldies eh, par šo jautājumu. E eh, Palabi no manis, eh, varbūt ir kāds, kas būtu kompetents atbildēt. Jums vārds. Es neesmu droša, ka es pilnībā sapratu jautājumu, bet es sapratu pēdējo jautājuma daļu. Uh, Iespējams, ka formulējums varētu būt atšķirīgs. Eh, viena no lietām, ko mēs šobrīd darām, ir atjauninām mūsu izmantotos dokumentus, dokumentus, ko mēs izmantojam jau 30 gadus, lai ņemtu vērā arī pārmaiņas, kas ir notikušas dalību valstu tiesību aktos, iekļaujot tajos arī uh, vienzimuma laulības un vienzimuma partnerības. Situācija nav viennozīmīga. Mēs saskaramies ar terminoloģijas problēmām. Ir ļoti grūti atrast neitrālu terminu visās valodās. Dažas valodas ir eh, specifiskas katram dzimumam, kā piemēram eh, vīrs un sieva, bet eh, Pastāv arī politiskas grūtības atsevišķās valstīs. Piemēram, tādās, kur šādas laulības un partnerības netiek atzītas, viņi nevēlas vispār par to runāt un iekļauj šādu nosacījumu arī uh, savās normās. Mēs jau kādu laiku strādājam pie šī jautājuma, es pat teiktu, ka jau pārāk ilgi. Un šķiet, ka valstis eh, mēdz nevēlēties iekļaut eh, dzimumu neitrālu valodu, bet eh, šīs pašas valstis ir ar mieru pieņemt standarta terminoloģiju daudz valodu formulāriem un veidlapām. Līdz ar to tās valstis, kuras visvairāk vēlējās paturēt savas vecās valodas formas, un tā tas ir bijis jau vairākus gadus, kā vīrs, sieva, māte, tēvs, eh, tāda valoda tika izmantota. Pirms 30-40 eh, gadiem eh, cilvēki nebūtu varējuši iedomāties, ka būs vajadzīga dzimuma neitrāla valoda attiecībā uz laulībām. Mēs cenšamies panākt risinājumu tā, lai varētu ieķeksēt eh, izvēlnē norādot savu dzimumu. Un eh, tādā veidā mēs atradām neitrālu risinājumu, kas joprojām ir jāuzlabo dalību valstīs, bet mums ir vajadzīga jauna konvencija, un mums ir jāpanāk, ka šo konvenciju ratificē nacionālajie parlamenti. Līdz ar to pēc ilgstošām diskusijām Mēs esam raduši risinājumu, kas ļaus mums risināt šo jautājumu, bet mums joprojām ir vajadzīga ratifikācija. Es esmu no, no organizācijas, eh, no civilā statusa komisijas, un eh, mūsu situācija ir nav tik privileģēta kā mūsu Eiropas Savienības kolēģiem. Uh, Mums ir jāpanāk konvencija ratifikācija, piemēram, runājot par vārdiem. Saista Moinēna kundze aktualizē šo jautājumu. Vārdu problēma ir ļoti liela Eiropā. Bija dokuments par šo tēmu, kas eh, netika akceptēts tik plaši, kā mēs to būtu vēlējušies. Mēs konstatējām, ka dažas valstis ārkārtīgi nevēlas atzīt atsevišķus vārdus. Lagārda kungs arī uh, pieminēja konkrētus gadījumus, un uh, arī uh, cilvēku partnerība atzīšana nav vienkāršs jautājums. Mēs esam noslēguši vienošanos, Bet uh, vienošanās šim, pie, šim nolīgumam nebija īpaši liela. Spānija ir ratificējusi šo nolīgumu un Portugāla to ir parakstījusi. Tik tālu nu mēs esam tikuši. Mēs nevaram uh, izdot direktīvu, kas būs automātiski saistoša dalību valstīm. Jā, un es vēl piebildīšu no Eiropas komisijas puses, saka Sastamoinēnas kundze, jo mēs sapratām, ka runa ir par uh, laulību apliecinošiem dokumentiem. Uh, Tāpat kā dzimšanas apliecībām, miršanas apliecībām, visi šie ir publiski dokumenti, es gribētu precizēt, ka laulība un uh, laulības noteikumi ir daļa no ģimeņu tiesībām, kas ir dalība valstu kompetencē. Un uh, Eiropas Savienībai nav, no, nav uh, nodoma padarīt to par daļu no kopien, no Savienības noteikumiem. Šobrīd tāda noteikuma arī nav, ja neskaita brīvās pārvietošanās direktīvas. Un uh, šo laulību apliecinošo dokumentu atzīšana uh, tur ir iesaistīta tikai tāpēc, ka ir jāatzīst pārvietošanās brīvība, kas piemīt personām, un tās ir pamatiesības. Tāda nu ir situācija no mūsu puses. Nākotnē mēs uh, ceram, ka varēsim uh, pateikt, ka arī šie civilā statusa dokumenti ir daļa no iniciatīvām, bet konsultācijas notiek, un uh, mēs labprāt saņemsim uh, visus viedokļus par jebkādiem civilā statusa dokumentiem. Ci sono altri interventi? Vai vēl kāds vēlas izteikties? Non ci sono. Io... Šķiet, ka mm, tādu nav. Tad eh, pirmām kārtām es gribētu pateikties tiem, kas eh, ieradās uz šo sanāksmi un izteicās tajā. Mēs uh, diskusijā, diskusijas gaitā sapratām, ka šī sanāksme patiešām bija vajadzīga, jo īpaši iepriekšējās sanāksmes daļas, bet beigās eh, mēs redzējām jaunu elementu, kas ir eh, jāievieš Eiropas Savienībā un jāsekmē tā ieviešana. problēmas ar vienkāršotām Eiropas līmeņa metodēm civilā statusa procedūra jomā ir neatņemama Eiropas daļa, un mēs nevaram šos procesus ignorēt. Es vēlos pateikties runātājiem par viņu idejām un apsvērumiem, un es vēlos arī pateikties Eiropas komisiju par informāciju attiecībā uz zaļo grāmatu un konsultācijām. Un daudziem citiem aspektiem. Es ceru, ka no komisijas puses mēs sagaidīsim attiecīgu iniciatīvu, kurai arī būs leģislatīvs raksturs. Līdz ar to šīs diskusijas gaitā kļuva skaidrs, ka mēs nevaram strauji virzīties uz priekšu, cerot panākt vienotu dokumentu, vienotu risinājumu, kas derētu visai Eiropai. Mums visiem ir mūsu valstu tradīcijas sistēmas, un šīs tradīcijas ir jāsargā. Līdz ar to dalību valstīm ir viņu pašu kompetence šajā jomā, kuru Eiropas Savienība nevar un nedrīkst ignorēt. Tā mums ir jāciena, tāpat kā pilsoniskā sabiedrība. Taču pastāv vajadzība pēc vienota Eiropas risinājuma, un jau sākot no pašiem pamatiem. Procedūra vienkāršošana bija dalība valsts ideja, un šī ideja ir eh, izplatījusies, un tā jau ir nesus augļus. Ir Eiropas valstis un ir valstis, kas nav uzskatāmas par Eiropas valstīm, un šo valstu pieredze liecina, kā civilā statusa politika un e, civilā statusa iekļaušanu vienotā kontekstā būtībā atvieglotu dzīvi mums visiem. Mums ir arī jāraugās, kā mēs varam izmantot mūsdienu tehnoloģijas. Varbūt jūs atceraties, kāda bija arhīva dokumenti Visi tie likumi, kas tika glabāti uh, plauktos. Bet uh, šobrīd mums ir citi veidi, kā reģistrēt uh, civilo statusu. Agrāk šāda reģistrācija galvenokārt tika veikta baznīcās. Bet, eh, jā, tā ir, protams, arī eh, modernās eh, sabiedrības attīstības pamatā bijusi. Bet es esmu pārliecināts, ka mums ir jāpievērš lielāka uzmanība tām konvencijām, kas jau ir. Mums vajadzētu koncentrēties arī uz jauniem risinājumiem, kas varētu bagātināt mūsu pieredzi un atvieglot mūsu darbu. Un mēs vēlētos, eh, lai ar komisiju veidotos progresīva sadarbība Stokholmas programmas ietveros attiecībā uz certifikāciju un jo īpaši attiecībā uz civilo statusu. Un man ir arī eh, tāds eh, personīgs vēstījums, ko jums pastāstīt. Esmu dzīvis Sardīnijā, tas ir Itālijas reģions kuru ilgāku laiku pārvaldīja Spāņi, bet tagad tas ir Itālijas pārvaldībā. Man tur ir Man tur ir radinieks, eh, kas ir. Eh, viņam ir spāņu izcelsmes vārds, šis vārds ir ārkārtīgi garš, šis vārds bija principā lapuses garumā. Un eh, jūs jau laikam saprotat, ka Beļģijā būtu ļoti grūti panākt šādu vārdu atzīšanu, bet Eiropa ir pilna ar šādu daudzveidību, un mums tā ir jāciena un jānodrošina tās atzīšana visur, lai tā tiktu atspoguļota. Paldies jums!